Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Laikam varam sākt sanāksmi. Vai drīkst pieņemt darba kārtību par apstiprinātu varu? Tātad esam apstiprinājuši darba kārtību un tad trešais darba kārtības punkts, jo priekšsēžu paziņojumu nav un tas būs ekonomiskais dialogs un viedokļa apmaiņa ar Pieru Kārlo Padoanu, Ekofin priekšsēdu un Itālijas ekonomikas un finanšu ministru. Viņš mums, mums iepazīstinās ar Itālijas prezidentūras eh, prioritātēm ekonomiskās politikas jomā, un, protams, šī sanāksme ir arī daļa no ekonomiskā dialoga Eiropas pusgada ietveros un tādēļ būs arī iespējams uzdot jautājumus par šiem jautājumiem un valstī izteiktajām rekomendācijām. Sveicam Paduanu kungu un dod jums uzreiz vārdu. Paldies priekš sevi. Labrīt! Es runāšu vismaz ievadvārdus itāļu valodā. Priekšsēžu kungs, dāmas un kungi, komisijas un komitejas locekļi. Es ļoti esmu pagodināts jūs iepazīstināt ar Itālijas prezidentūras prioritātēm 2014. gada otrajai pusē. Apzināmies, cik liela loma mum, e, ir šai komitejai e, Eiropas Savienības e, ekonomiskās un finanšu politikas veidošanā, tādēļ es ceru uz konstruktīvu sadarbību ar jums, izmantojot jūsu pieredzi, jūsu zināšanas. E, Pirms ķeramies pie izaicinājumiem un termiņiem, es gribētu izteikt jums sirsnīgas pateicības vārdā jūs priekšā Grieķijas prezidentūrai, kas veic lielisku darbu kopā ar Eiropas parlamentu. Strādājot ekofinu priekšsēžu amatā, es tiekšos uz konsensu uh, par daudziem ambicioziem projektiem, kur, pie kuriem strādāsim tuvāko mēnešu gaitā. Itālija uzņems Eiropas Savienības prezidentūru. Uh, Eh, svarīgās eh, tautsaimniecības un sociāla politikas krustcelēs, kas skars visas Eiropas pārvaldības galvenās institūcijas sociālo jomu, dramatiskiem bezdarba rādītājiem, sociālos uh, problēmas, ko tās sev līdznesušas, un sabiedrībā valdošo skeptisko viedokli. Eh, pagājušo gadu gaitā ir jau šis tas svarīgs panākts, makroekonomiskie rādītāji sāk uzlaboties, banku eh, savienība ir iedibināta un tagad ir jāseko konkrētiem soļiem izaugsmas un nodibinātības virzienā. Esam skaidrībā par panākto, kā arī par jauniem izaicinājumiem. Tīzriet skaidri arī no Eiropadomas galda dokumentu 26. un 27. jūnija Eiropadomas sanāksmes tātad. Valsts valdība vadītāji konstatējuši, ka neskatoties uz <clears throat> ekonomiskās atlapšanas eh, eh, tādiem pazīmēm, tomēr bezdarba un atstumtības rādītāji ir nepieņemam augsti. Tādēļ mums ir sociālajā jomā jāpieliek ļoti liels pūs eh, izaugsmas politika, jaundarbietu radīšana tieši tiem ir jābūt centrāliem jautājumiem šajā parlamenta sasaukumā. E, ilgspējīga izaugsme ir arī priekšnoteikums finanšu stabilitātei un valsts finanšu ilgspējībai. Tagad ir pienācis laiks domāt konkrēti par iespējamo stratēģiju, kā mēs varam uzlabot efektivitāti, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā. Tieši to no mums gaida Eiropas pilsoņi. Itālijas prezidentūras darba programma vēlas tam sniegt konkrētu ieguldījumu. Ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas, jaunās Eiropas komisijas palīdzību. Izaugsmas stratēģija, ko mēs piedāvājam, balstās uz trim pīlāriem - labāka integrācija, struktūra reformas, investīcijas un finanses izaugsmē. Integrācija vienmēr ir bijis galvenā atslēga uz izaugsmē Eiropā. Mums ir vajadzīgs vairāk vienotāks tirgus, vairāk globālās integrācijas. E, Eiropas 2020. gada stratēģijas pārskatīšana dod ļoti labu iespēju e, tautsamniecības politikas integrētai paplašanāšanai uz Eiropas līmeņu īpaši struktūra e, investīciju jomā 2020. gada stratēģijai jādod jauna, e, jauna virzība galvenokārt e, uz e, izaugsmi un vienotā tirgus stiprināšanu. Mērķi un instrumenti ir jāsalāgo. Itālijas prezidentūra darīs visu, lai 2020. gada stratēģijas mērķi varētu tikt sasniegti. Jāveicina investīcijas, novatorisms, uh, jārada eh, labvēlīgi apstākļi investīcijām galvenajās eh, jomās, MVO atbalstam, kā arī vēlreiz teikšu investīcijām. Un otrs pilārs ir cieši saistīts ar pirmo, tas ir struktūra reformas. Struktūra reformām ir izšķiroša nozīme izaugsmes panākšanā. Šeit ir jāizdara visaptveroši pūliņi gan nacionālā līmenī, tātad visās dalībvalstīs, gan arī ēs līmenī. Uh, Eh, mūsu darba kārtībā gūsim panākums, ja mūsu pūliņi būs vienoti. Katrā valstī reforma procesi jābalst uz eh, nacionālo kompetenču dalījumu un īpatnībām, tās ņemot vērā, taču mums ir arī jāizdara kopīgi centieni, kas eh, var dot labumu visām dalību valstīm atsevišķi. Lai reformas varētu būt veiksmīgas, ir jāpiedāvā stimuli Reformas nesev līdz valdībām politiskas, sociāls izmaksas. Ja var panākt izaugsmu nodarbinātību, tas ir labi, taču bieži e, šie pozitīvie efekti rodas tikai pēc kāda laika. Un es nedomāju, ka mums ir jāvaina noteikumi, bet jāizmanto tās iespējas, ko mums dod esošie noteikumi, eh, lai šos mērķus panāktu. Refo nacionālām reformu politikām ir jātiek labāk koordinētām, lai reformu efektivitāti varētu uzlabot un eh, šādi eh, pozitīvie momenti varētu tikt pastiprināti. Trešais stratēģijas pīlārs būtu finansējums izaugsmēji privātām valsts investīcijām. Mēs vērojam Eiropā un citur pasaulē dramatisku investīciju pazeminājumu. Ja mēs gribam izaugsmus potenciālu stiprināt, tad šī tendence ir jāpagriež otrādi. Ar iniciatīviem investīcija, eh, investīciju veicināšanai, eh, kurām ir jādod ilgtermiņa pozitīvs efekts. Ir jāpiesaista privātais finansējums investīcijām jāizmanto efektīvāk Eiropas fondi. Eiropas investīcija banka ir jāpiesaista šai stratēģijai. Tas līdz šim ir ticis darīts nepilnīgi. Resursi jāizmanto turpmāk efektīvāk, lai tie kalpotu reģioniem un valstīm. Struktūra reformas uh, vi, un investīcijas viens otru pastiprina. Ekofin eh, padomu jau pēdējo gadu gaitā ir spērus sojas pareizā virzienā, mēs vēlamies šo ceļu turpināt. Bankas savienība būs vēl viens stiprinošs elements. Gribu atgādināt arī, ka mums ir vienotais uzraudzības mehānisms, kas nodrošina ciešu iestāžu sadarbību um, bankas būs pakļauts šīm stres pārbaudēm. Un e- Ekofin ir pieņems lēmums arī par uh, e, tautsemniecības ilgtermiņu finansējumu. Vēlos norādīt, ka mēs sadarbībā ar komisiju 6. novembrī Briselē sarīkosim konferenci par to, un es ļoti priecātos, ja arī daudz no jums tajā varētu sastapt. Atgādināšu arī par banku struktūra reformām. Tās ir jāturpina konstruktīvi, lai panāktu politisku vienošanos vēl nākamā gada gaitā. Mūsu prezidentūras laikā esam iecerējuši turpināt E, darbu ar visiem finanšu dosie, e, ko esam mantojuši no iepriekšējās prezidentūras. Tieksimies uz politiskām vienošanām padomē un cerēsim arī trilogu e, rezultātā uz parlamentu piekrišanu. Ilgtermiņēs investīcijas, pasākumu pret naudas atmazgāšanu un arī regulu par daudzpusējām komisijām es gribētu šeit pieminēt. Tikpat svarīgi ir darba programma fiskālajai jomai. Šajā jomā esam iecerējuši administratīvās izmaksas pazemināt uh, ieņēmumu dienestiem, kā arī tiesiskā ietvera radīšana, kas būtu stabilāks uzņēmumiem, kā arī efektīvāks pasākums uh, cīņai pret uh, uh, izvairīšanos no nodokļiem starptautiskā līmenī. Šajā kontekstā īpaši nozīmīgs ir ierosinājums par uh, administratīvo iestāžu sadarbību nodokļu iekasēšanas jomā, kas ļaus ar ES likumdošanas palīdzību jauno globālo standartu par uh, finanšu informācijas automātis, data informāti, automātisko informācijas apmaiņu uh, īstenot Eiropas līmenī. Mēs pievērsīsimies arī jautājumam par nodokļu bāzes erozijas problēmu risināšanu. Ir jābūt vienotai nodokļu bāzai uzņēmumiem. Itālijas padomas prezidentūra aktīvi iesaist, iestāsies par uh, ciešāka sadarbība, finanšu darījuma nodokļa ieviešanā. Un, nu dien, šis saraksts ir pārāk garš pasākumu, lai es varētu iedziļināties katrā atsevišķā e, jautājumā, ar kuru esam e, nolēmuši strādāt. Man ir tikai dažas minūtes dotas runai, bet es labprāt iedzināšos atsevišķos jautājumos, vēl ja jums par tiem būs jautājumi. Dāmas un kungi, priekšsēdi, man būs liels gods ar jums eh, sadarboties un nākamo mēnešu gaitā uh, veikt uh, labus darbus. Paldies par uzmanību. Prezidente. Anche naturalmente per l'invito a partecipare. Paldies, priekšsēdi. Priekšsēžkungs. Un paldies arī, ka atsaucāties mūsu aicinājumam ierasties uz šo sanāksmi. Par to ļoti priecājamies. Un tagad eh, pievērsīsimies šiem likumdošanas dokumentiem, par kuriem jūs runājāt. Tātad viens no jautājumiem, ko jūs pieminējāt, bija ilgtermiņa investīcijas. Labi, un kādi mums ir pieteikšies runātāji? Parastā procedūra mums ir 5 minūšu. Uh, posmi, bloki, un pēc tam jautājuma atbildes. Pirmais EPP vārdā būs kolēģis Kristos Lūdzu. Dod jums vārdu, kolēģi. Paldies, priekšēd. Paldies ministra kungam par prezentāciju. Man pieeja būs ļoti īsa, es runāšu tikai par dažām prioritātēm. Esmu no Grieķijas, valsts, kas pārcieš eh, finansiāls un ekonomisks problēmas, un man īpaši interesē tādēļ ar to saistīto jautājumu. Mēs redzam, ka Vācijas tautsēmniecība attīstās veiksmīgi, taču ir valsts, kurās ir problēmas, tādas kā Francija, Itālija un arī man paša valsts Grieķija. Tādēļ citām valstīm, kurām ir spēcīgs Eiropējas tradīcijas un liels tautsēmniecības, Itālija, Francija tikt stiprinātas. Mēs redzam, ka gan Francijā, gan Itālijā mērķi līdz šim nav sasniegt attiecībā uz tautsēmniecības izaugsmu, kas ir nospraust. Laika grafikā šīs valsts atpaliek, kā arī pasākumos, kas būtu nepieciešami izaugsmas atjaunošanai. Mēs redzam arī valsts parādu pieaugumu. Tādēļ sabiedrībā norisinās debats par to, vai politika, kas tiek īstenot, ir atbilstoša vajadzībām, un kāpēc vajadzīgais struktūra reforma pasākumi netiek īstenot. Ministra kungs, man jums ir tāds jautājums, kāda ir problēma? Vai tā ir politika vai politikas implementācija? Kas ir galvenā problēma un kas var tikt darīts, lai situāciju labot? Jūs esat Itālijas ekonomikas ministrs, padoms prezidents tagad. Kas var tikt darīts, lai šīs divas stratēģijas tik ļoti svarīgās valsts, Itālija, Francija, varētu atgriezties uz pareizā ceļas? Paldies par jūsu jautājumu. Atbildēšu divējādā kapacitātē. Pirmkārt, kā ECOFIN prezidents. Es jau ievadrunā norādīju, ka esmu pārliecināts, ka katrā ES dalību valstī ir reforma darba kārtība, kas jāīsteno. Protams, valstīs ir sava specifiskā situācija, kas ir jāņem vērā, bet tas nenozīmē, ka nebūtu pienākums katrai valstī dot savu ieguldījumu, lai Eiropā kopumā panāktu ilgtermiņa izaugsmu un stabilitāti. Eiropa ir saskārsies ar zemu izaugsmu un nodarbinātības uh, problēmām ilgi jau pirms krīzes sākuma. Krīze ir nodarījusi dziļu uh, kaitējumu bet daļēji stru, šī struktūra problēmas bija jau ilg, iepriekš, pirms krīzes jau pastāvēja, kas ir traucējuši jaunu darbu vietu radīšanu un izaugsmu. Un tagad es uzlikšu, tā sakot, Itālijas finanšu ministra cepuri un runāšu šajā kapacitātē. Pirmkārt, es gribētu pieklājīgi nepiekrist jūsu apgalvojumam, ka Itālijā neizrāda reformu pūliņus, taisni pretēji. Valdības, kuras biedrs loceklis es esmu pagodināts būt, reformu eh, darba kārtība balstās uz tādām kā institucionāla reforma, nodokļu reforma, darba tirgus reforma un valsts pārvaldes reforma. Visas šīs reformas, kā arī citas, ir nepieciešamas, lai risinātu problēmu uz kuri jūs pamatot norādījāt, proti maza izaugsme, nepietiekoša izaugsme Itālijā, kas ir vērojama jau ilgu laiku. Mums ir jāraugās uz struktūrāliem šķērsliem, kas traucē izaugsmu atjaunot. Maza izaugsme ir arī problēma valstī ar uh, lielu valsts parādu, un es tādēļ esmu stingri pārliecināts, ka uh, Eh, nav cita, citas izējas, eh, kā izkļūt no valsts parādu eh, jūga, kā tikai ar izaugsmu. Bet izaicinājums ir divējāds. Pirmkārt, reformas ir jāapstiprina parlamentā, tam jābūt balstītām uz konsensu, bet otrkārt tam jātiek arī īstenotām ja jūs e, pieņemat jauns likums, lēmums, e, tas par to raksta presē, bet reformu īstenošana jau piesaist mazāk interesi. Taču tieši pēdējā dod vislielāko ieguvumu pilsoņiem, tādēļ tieši implementācija ir galvenā. Paldies! Paldies tagad otrais runātājs S&D grupas vārdā. S&D koordinātora Elīza Ferēra lūdzu. Well, thank you very much for being. Es paldies par ierašanos šodien un visu to labāko Itālijas prezidentūrai. Es uh, atgriezīšos pie jūsu trim piezīmēm uh, - labāka integrācija, struktūra reformas un investīcijas, uh, izaugsme darba vietas. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka jāprecizē, ko mēs domājam ar šiem vārdiem. Par izaugsmu nodarbinātību mēs ilgi esam runājuši, mums nenotiek nekāda veida izaugsme. Esam ilgi runājuši par struktūra reformām un praktiski mēs redzam, ka notiek zināmi pielāgošanās procesi darba tirgu, uh, nekas cits. Kā mēs eh, varam ekonomiku uzlabot Eirozonā? Es domāju, ka mums ir labas eh, iespējas tagad jaunās prezidentūras dēļ, un šķiet, ka eh, tā ir apgaismota ar jaunām idejām, ar jaunām iespējām mainīt situāciju, bet mēs nevaram turpināt šo ceļu iet, jo nelīdzsvarotības Eirozonā un Eiropā kļūst kritiskas, sociāla aspekti kļūst tiešām dramatiski. Mēs uh, piedzīvojam nopietnas problēmas, uh, um, inflāciju, bet uh, arī cita veida ekonomikas problēmas, līdz ar to mums nepieciešami materiāli uzlabošanas uzlabojumu priekšlikumi. Ko mēs darīsim ar šo pielāgošanās procesu? Mēs to palēnināsim, palēnināsim to, ja notiek uh, lejupslīde valsts ekonomikā, ja bezdarba līmenis ir pārāk augsts. Vai mēs tad izņemsim no deficīta aprēķiniem nacionālas iemaksas projektiem, ko atbalsts no struktūra fondiem? mēs runājam par izņemšanu no deficīta aprēķina investīcijas, kas ir tieši saistītas ar 2020 stratēģiju. Vai mums būs reālo investīciju programma visā Eiropā, lai mēs nerunātu tikai par uh, piedāvājumu, bet arī par pieprasījumu Eiropas Savienības uzņēmumiem? Uh, Ko jūs domājat par struktūra reformām? Eh, tās ir reformas darba tirgo vai eh, arī valsts administrācijas jomā, finanšu sistēmā, eh, fiskālā sistēmā? Lūdzu, prezentējiet jūsu priekšlikumus, jo esam ļoti ieinteresēti tajos, lai diskutētu un lai runātu par konkrētām izmaiņām, lai atrisinātu problēmas. Paldies par jūsu lepniem vārdiem. Paldies par izsmeļošiem jautājumiem, kas pieprasa ļoti tikpat izsmeļošas atbildes, ko nevaru izdarīt, protams, dažās minūtēs, kas man ir, bet divas lietas vēlos gan komentēt. Struktūra reformu darba kārtībā. Mm, šī darba kārtība ir ļoti bagātīga un orientēta uz konkrētām valstīm. Atsevišķo valstu darba tirgus reformas, man jāsaka, kā Itālijas finanšu ministram, uh, Atsevišķās valstīs šīs reformas būs ārkārtīgi svarīgas, citās valstīs eh, mazāk svarīgas. Eh, runājot par eh, valsts pārvaldību, pieminēšu tiesu iestāžu reformas, kas varētu izklausīties dīvaini, bet tas tā nav. Šīs reformas ir nepieciešamas, lai visa sistēma darbotos. Ja valsts administrācijā nedarbojas, ja tiesas prāvas tiek izskatītas pārāk lēni, Tad rodas birokrātiskais uh, sloks, kas tiek arī dokumentēts dažās uh, empiriskajās uh, studijās un uh, dažos empiriskajos pētījumos atvainojiet, tas uh, tā tad šī saikne ir pierādīta. Tad uh, mēs vēlamies panākt ne tikai īstermiņa uzlabojumus ar mūsu reformām, bet arī eh, ilgtermiņa izmaiņas. Tātad mums jāatbalsta investīcijas, fokusējoties īpaši uz finanšu pasākumiem, investīcijām privātajā un valsts sektorā. Struktūra reformas jāskata kopā ar investīcijām un šī sakne ir svarīga, lai redzētu rezultātus, bet par to es labprāt vēl runāšu. Tagad te kā ir vārdā profesors Lūke. Ministra kungs, paldies, ka ieradāties šodien, lai ar mums runātu par šo tēmu, ka prezentējāt jūsu uzskatus. Es pievienotos kolēģi vēlmēm. Arī es vēlētos dzirdēt konkrētākus priekšlikumus. Man arī ir bažas par noteikumu ievērošanu Eiropā. Mums ir ziņojums uh, par uh, valsts specifiskajām rekomendācijām, un uh, tur ir konstatēts, ka daudzas no šīm rekomendācijām netiek ieviestas, tiek ieviestas pietiekami labi, īpaši problēma valstīs šī rekomendāciju izpildīšana ir problemātiska. Tad ir tendence mīkstināt uh, regulējumu, mainot uh, IKP definīciju, paplašinot šo definīciju, iekļaujot jaunus komponentus, uh, kā piemēram tēriņus izpētē un attīstībai. Tur arī tiek nedaudz iekļauta marža no ēnu ekonomikas šī ēnu ekonomika spēlē aizvien nopietnāku lomu šajās definīcijās. Atsevišķas aktivitātes tiek pārliktas privāto uzņēmumu darbību kategorijās arī tādas aktivitātes, kas ir konkrēti saistītas ar valsts ieņēmumiem. Tas viss var vēl sāsināt situāciju ar valstu parādiem, kas tāpat ir problemātiska. Un tad runa ir par fleksiblāku attieksmi pret uh, parādiem. Un uh, te atkal tiek mainīta investīciju definīcija. Es uh, saprotu, iespējams, ka šāda mikstināšana uh, var būt vajadzīga, bet uh, arī Junkera kungs teica, ka noteikumi uh, ir nepieciešami, lai ilgtermiņā dotu rezultātus. Tagad uh, Ko jūs domājat īstermiņā? Vai mums jāatsakās vairāk no šiem noteikumiem, lai domātu par šo ilgtermiņa efektu, kas varētu šādi, teikt, labāk sasniegts? Tad varbūt pagaidām īstermiņām un fleksiblāk jāinterpretē šie noteikumi. Ko jūs par to domājat? Paldies par jūsu jautājumiem, kas eh, ir ļoti eh, bagātīgi saturiski. Koncentrēšos uz diviem punktiem, ņemot vērā laiku, kas man ir. Ļoti skaidri teikšu, absolūta caurskatāmība statistikas datos ir eh, vitāli svarīga, veidojot eh, ekonomikas politiku un ieviešot noteikumus. Jūs eh, pieminējāt neseno pārskatīšanu attiecībā uz IKP definīciju. Jā, tā arī ir statistikas daļa, un te jābūt taisnīgiem spēles noteikumiem visiem dalībniekiem. Cita lieta ir kreatīva grāmatvedība. Tas ir pilnīgi cits stāsts, un uh, no tādas lietas mums jāizvairās, jo palākas jomas uh, aizdomu radīšana par grāmatvedības pamatiem vājina sadarbību mūsu starpām Un uh, mums šobrīd ir jāstiprina sastarpēja uzticēšanās, tātad es izvairītos no kreatīvās uh, grāmatvedības par katru cenu. Un otra lieta, paldies, ka to pieminējāt, uh, um, noteikumu mīkstināšana par labu ilgtermiņu panākumiem. Ko es šeit domāju? Ja mēs nopietni pieejam struktūra reformām, ja ticam, ka tās ir jāievieš, tad jāsāk ar faktiem. Un fakti ir tādi, ka struktūra reformas pieprasa laiku, lai dotu augļus. Tātad vērtējot uh, valstu politiku struktūra reformu jomā, jāņem vērā, ka valstīm nepieciešams laiks, nevis viens gads, bet divi vai trīs, lai redzētu panākumus un lai spriestu par uh, reformu dizainu, vai tas ir bijis korekts vai nē, vai reformas ir mm, ieviestas eh, korekti vai nē. Tas ir tas, ko es domāju. Tāpēc es aicinātu visus ļoti nopietni uzsvērt struktūra reformas, pamatojoties uz pierādījumiem, kas mums ir rokās. Un tas balstās uz līdzinējo pieredzi, kur uh, tik tiešām apjomīgs darbs tika paveikts no manas puses. Paldies tagad Alda vārdā, kolēģis Fojers. Paldies! priekšsēdētāja kungs, abi priekšsēdētāja kungi, pad, padona kungs, novēlu jums visu to labāko. Jūs uh, izteicāties, uh, uh, ņemot vērā visus jūsu amatus, jūs teicāt, ka šobrīd mums nevar būt uh, par daudz uh, konkurētspējas, jūs pieprasījāt uh, uh, labāku finansējumu bāzi, jūs runājat par Vācijas proficītu tirzniecības jomā. Tagad runājot par jūsu pieredzi SAO. Ko jūs teiksiet par Vācijas panākumiem konkurēt spējas jomā un uh, par valstu budžeta konsolidāciju. Te man konkrēts jautājums ir par Itāliju. Mums ir zemākas uh, procentu likmes, bet tās nenoved pie kredītu piešķiršanas. Drīzāk MVU sektors sūdzas uh, par to, ka ļoti grūti ir saņemt kredītus Eirozonā un arī citur. Otrais konkrētais jautājums. Itālijā tiek pieprasīta jauna loma trojkai, un šeit parlamentam ir pieņemts ziņojums. Vai jūs, kā ekofin priekšsēdētājs, plānojat jaunu lomu trojkai, un ja plānojat, tad kā tā varētu izskatīties? Paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms ļoti īsi par šo paradoksu par zemes procentu likmes no vienas puses un eh, ļoti maz kredītu no otras puses. Šķiet, ka finanšu tirgus Eiropā ir ļoti fragmentēts. Tas ir ļoti dziļa fragmentācija, kas notika pirms pāris gadiem. Tagad tā nedaudz eh, samazinājusies, bet uh, mēs vēl neesam atguvuši mm, pilnīgu defragmentāciju. ECB uh, procentu likumju uh, politika palīdz uh, mazināt šo fragmentāciju, un mums ir attiecīgi arī monetārā politika. Uh, un uh, ar laikos uh, ļoti ceru, ka kredīts skaits pieaugs. Jūs pieminējāt arī trojku. Mēs redzējām, ka Eiropai ir izdevies izveidot uh, krīzes atrisināšanas, krīzes noregulējuma sistēmu ļoti īsā laika posmā. Tas palīdzēja valstīm atkal uh, atsākt uh, programmas, finanšu programmas, uh, atkal pieslēgties tirgiem, kas ir labas ziņas. Šī politika piedāvā iespējas uh, padomāt par uh, vispārējo krīzes uh, novēršanas stratēģiju Eiropā, kā to var uzlabot, runājot par institucionālo ietvaru un uh, konkrētiem pasākumiem kā arī par krīzes pārvaldības instrumentiem, ko var izmantot. Esmu pārliecināts, ka mēs varam risināt konstruktīvu dialogu par krīzes situāciju novēršanu, ko Trojka ir darījusi līdz šim un ko darīs turpmāk. Tas ir viens no piemēriem, kā varam izmantot šo krīzi un kā varam kaut ko iemācīties no tās ar konkrētu pasākumu palīdzību. No šī skatu punkta jūsu pieminētais punkts ir ļoti svarīgs nākotnē, ne tikai vērtējot pagātnes situāciju. Paldies tagad goja vārdā. Papade Muliskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Arī es eh, sirsnīgi sveicu jūs šeit ar mums. Pirms 20 dienām Itālijas ministra prezidents eh, runāja par Itālijas prezidentūras mērķiem. Es uzmanīgi uzklausīju šo runu. Taupības eh, politika vairs nav vietas, tā ierobežo izaugsmi un darba vietu radīšanu, mēs zaudējam laiku, noenkurojot noteikumus, kas paraksta turpmākas taupības pasākumus un tikai pasliktina nodarbinātību. Un es vēlētos no jums šodien dzirdēt, kādi tad konkrēti mērķi ir Itālijas prezidentūrai, kas tiks darīts. Jūsu runa Tagad bija tāda atkāpšanās no tā, par ko runāja eh, Rencīkungs. Viņš eh, bija tāds reformētājs, viņš gribēja eh, mainīt šo taupības politikas kursu, atkāpties no Merkeles dogmas. Jūs šodien runājat par labāku noteikumu ievērošanu, nevis noteikumu grozīšanu. Vai jūs varat minēt uh, piemērus, ko jūs, Karlo Paduans, Renci uh, valdības ministrs, to visu praktiski īstenosiet? Kā jūs to darīsiet? Tā laikā, kad uh, Eiropas parlamentā jūsu ministra prezidents šādi ir izteicies. Bezdarba līmenis uh, ir ļoti augsts. 6 miljārdi eiro paredzēti jauniešu nodarbinātības uzlabošanai nākamajā finanšu perspektīvā. Ekonomikas lejupslīde daudzās valstīs konstatējama inflācija, parādi, deficīti. Daudzi to vairs nevar izturēt. Es gribētu no jums atbildes, piemērus Daži uzskata, ka uh, eh, Renčiekungs izmanto citu veidu retoriku, uh, bet īsteno citus noteikumus, proti noteikumus, kas ir Merkeles un Šoiblē dogma. Paldies! Es nevaru, protams, eh, šodien jums atbildēt manā šefa, priekšnieka vārdā, bet Eh, protams, ir skaidrs, ka izaugsme nodarbinātība ir mūsu darba kārtības eh, centrālais elements. Finanšu ministra pienākums ir eh, praktiski ieviest šīs idejas, pamatojoties uz manu pieredzi. Un vērtējot uh, iemeslus, kāpēc eh, nodarbinātība ir tik zema, un šādi iemesli ir eh, vairāk par vienu. Krīze, protams, kas ir eh, ļoti izplatīta, bet arī mm, izaugsmas potenciāla samazināšanās Eiropā, kas šis fenomens sākās vēl pirms iestā, iestājās krīze. Tātad mums jāuzlabo izaugsmes potenciāls jāievieš attiecīgi pasākumi visās valstīs, jāiet uzsvert visās valstīs, nevis atsevišķās. Mums um, jādomā par ekonomiku, kur jums ir trīs pamat uh, uh pīlāri. Visu pirms vairāk integrācijas Eiropas līmenī un globālā līmenī. Aplūkojiet mm, pierādījumus, aplūkojiet situāciju pēckara posmā, jūs uh, redzēsiet vairāk atvērtības nozīmē vairāk izaugsmes. Uh, Otrakārt, struktūra reformu programma, kas uzlabo, kas mazinā uh, izaugsmas šķēršļus, kas ļauj MVU uh, uzņēmējiem uh, augt un investīcijas, kas ir tāds transporta līdzeklis, lai uzlabotu izaugsmes kapacitāti, kas uh, ļauj ieviest inovācijas ekonomikā. Tā vienkāršiem vārdiem tas ir, tas ir mans ekonomikas pasaules modelis. Es nezinu, vai tas ir mans modelis vai kā cita modelis, bet uh, to vēlas Itālijas valdība un to atbalstīšu arī es. Paldies. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā Moris Kaklo kundze. Paldies, gribēju sveikt jūs mūsu komitejā, mūsu grupas vārdā, un paldies, ka ieradāties un pastāstījāt par savu viedokli. Mēs kā zaļie uzskatām, ka Eiropas bankām jāstrādā visu labā, ne tikai šauru interešu grupu labā. Tieši tāpēc mēs atbalstam finanšu transakciju nodokli. Nodrošinot, eh, ka ne tikai maza investīciju daļa tiek investēta sabiedrības labā. Gribēju jums jautāt, vai jūs varat apstiprināt, ka Itālijas prezidentūras laikā jūs strādāsiet pie tā, lai FTT uh, eh, iniciatīva kļūtu Eiropas līmeņa iniciatīva, un otrkārt parlamentā ir uh, liels atbalsts eh, plašākam FTT, tīpaši attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem un līdzīgi, tā lai nodrošinātu lielākas eh, vai plašākas ekoloģiskās investīcijas un tam līdzīgi, jo tieši Itālijas un Francijas valdības bloķē šādu attīstības scenāriju. Vai jūs varat apstiprināt, ka atbalstat Eiropas parlamentu viedokli šajā ziņā? Paldies par jūsu jautājumu. Uh, Es varu sākt ar pēdējo komentāru un varu apstiprināt, ka Itālijas prezidentūra strādās un jau strādā, lai panāktu progresu, runājot par pastiprinātu sadarbības eh, iniciatīvu, kas pašlaik jau iekļauj 11 valstis. Jā, mēs esam jau panākuši progresu. Protams, varētu teikt, ka progresam būtu jābūt lielākam un ātrākam, bet, kā jau jūs teicāt, šis jautājums nav viegls un mūsu nolūks ir vienoties par ceļu karti, kas ļaus pakāpeniski ieviest FTT. Tā lai tā noklājums un arī atvesināto inve, uh, instrumentu grupas uh, tiktu iekļautas. Uh, un pašlaik esmu pats personīgi pārliecināts, ka tad, kad vienošanās tiks panākta un ieviesta, tas radīs arī interesi citās dalību valstīs, kas pašlaik vēl nav iesaistījušās. Tātad varu apstiprināt, ka darbs turpinās gan tehniskā ziņā, gan arī strādājot kopā ar kolēģiem. Uh, un par to runāsim arī tuvākajās ekofin sanāksmēs un arī citos pasākumos. Vai varētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma? Tātad es nāku no Lielbritānijas, un īpaši man interesē tas fakts, ka Lielbritānijas valdība ir uzsākusi tiesvedību pret šo instrumentu. Ko jūs darīsiet šajā ziņā, vai jūs runāsiet ar Lielbritānijas valdību, lai mēģinātu viņus kaut kā iesaistīt, jo tā ir Eiropas iniciatīva? Jā, man jau ir bijusi zinām viedokļa apmaiņa ar britu kolēģiem. Protams, kā arī uh, cienu nacionālās izvēles tiesības. Protams, uh, dažādām valstīm ir dažādas prioritātes. Uh, diemžēl man ir jāatkārto varbūt tas, ko jau teicu, bet es uzskatu, ka tas, kas ir svarīgi, ir, ka mēs vienojamies par kopēju mehānismu, un tad, kad šis mehānisms ir izveidots, tad skatīsimies, kā tas darbosies praksē. Un tāpēc es gribu teikt, ka mana attieksme ir ļoti pragmatiska, tas ir eksperiments, kurš ieviešot radīs uh, ieguvumu, un mēs visi redzēsim, kāds šis rezultāts ir, tad varēsim pētīt, skatīties, vai arī citās valstīs ir palielinājusies interese par šī instrumenta plašāku, dziļāku ieviešanu. Nu, jebkurā gadījumā esmu atvērts, apņēmības pilns, panākt progresu un eh, pusgadam beigās jau arī ziņot par panākto. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad EFDD grupas vārdā Valskungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies, padomkungs. Man bija jums jautājums. Es gribēju plašāku skaidrojumu attiecībā uz stabilitātes un izaugsmes paktu. Nesenie paziņojumi ir radījuši tādu sajukumu, piemēram, ja mēs runājam par komisāru Katainenu kungu, tad viņš teica, ka mums īpaši nav nekādu manevrēšanas iespēju ka mums ir e, jābūt stingrai budžeta disciplīnai, bet tieši tāpēc mums arī radās šī krīze. Bet tajā pašā laikā mums ir e, valsts sekretārs, kas saka kaut ko pilnīgi citu. Ja Katainena kunga taupības recepte ir uh, bīstama, un nepareizi. Varbūt, ka viņš nesaprot, ka Eiropieši tieši balsoja pret šādu politiku. Tātad jums ir divas pozīcijas. Jums ir Renzi no vienas puses, kas runā par elastību, un jūs šeit esat vissvarīgākais ministrs, un jūs runājat par tādu stingru noteiktu paktu. Kādas tad ir jūsu domas šajā sakarā? Kāda ir jūsu programma? Un e, ko jūs uzskatāt, e, vai kāds ir jūsu viedoklis par e, valsts parāda proporciju pārskatīšanu? Paldies. Es atbildēšu angļu valodā. Paldies par jūsu jautājumu un gribēju vēlreiz pateikt, atkārtot un pastāstīt par, vēlreiz par savu pozīciju. Ja mēs runājam par noteikumiem, tad, ja mēs runājam par neseno padomas paziņojumus, ko es atsaucos, tad tur tika runāts par elastības izmantošanu esošo li likumu un noteikumu ietvaros. Protams, esmu daudz eh, ziņo, eh, lasījis par to, ko teica Skatainena kungs, un arī lasu nu pat šīs te sanāksmes, vai lasīju nu pat šīs sanāksmes protokolu. Un tur tiek runāts par to, ka noteikumi nav jāmaina, jo šajos noteikumos jau ir iestrādātas elastīgas pieejas iespējas. Un tagad pateikšu vai pastāstīšu par to, ko es saprotu ar elastību viens no svarīgākajiem jautājumiem, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un uzraudzības mehānismu, ir kopēja tādu pasākumu izskatīšana, kas nodrošinās fiskālo disciplīnu un struktūrālo reformu ieviešanu. Mums ir labāk jāizprot, un par to esmu runājis atkal un atkal gan ar kolēģiem Itālijā un Eiropā, Tātad mums daudz labāk jāsaprot, ko tas praksē nozīmē struktūrālām reformām ir ietekme uz valstu makroekonomisko sniegumu, ietekmē budžeta proporciju sadalījumu un kā arī ietekmē šo valstu budžeta, makroekonomiskās izaugsmas un arī kaimiņu valstu izaugsmas ietekmi, izaugsmi. Tātad mums ir jāizvērtē visi šie faktori un jāņem vērā izvērtējuma rezultāti. Un tieši šeit es redzu, ka elastība varētu noderēt. Jā, mums ir nepieciešama elastība, bet mums ir skaidri jāsaprot, kāpēc. Tāpēc, lai mēs varētu pilnvērtīgi izmantot izaugsmes stratēģiju, kas apvieno uh, stabilas loģiskas fiskālās pozīcijas ar pasākumiem, kas ir vērsti uz parāda samazinājumu un arī iekļaujot struktūrālās reformas, kas veicina izaugsmi. Šī pieeja strādā vairākās valstīs, gan Eiropā, gan arī citur, un ir daudz pierādījumu tieši šādiem rezultātiem. Un šeit es arī atsaucos uz savu iepriekšējo darba pieredzi. Tieši tāpēc es gribēju arī e, Eiropas kolēģiem un arī jums pastāstīt par šo pieredzi. Jāsaprot, ka ja mēs runājam par reformām un izaugsmu un darba vietām, tad jā, ir daži gadījumi, kad ir noticis tā, ka ir bijušas labas reformas, kam būtu jārada vidēji labumi ieguvumi, e, rada negatīvus efektus īstermiņā, un tas ir jāatzīst. Un šeit es uzskatu, ka elastība kļūst ļoti tāda specifiska un konkrēta. Un tieši šeit mēs, jūs un arī Eiropas Savienības dalībvalstis var mācīties viena no otras, jo ir ļoti daudz ko mācīties attiecībā uz labākajām praksēm, un mums būtu jādomā par to, kā strādāt kopā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Esam beiguši pirmo raundu e, politisko grupu vārdā, un tagad dosim vārdu Tautas partijas vārdā Zalbas kungam. Liels paldies! Lepni lūdzam jūs šeit, ministra kungs, un vēlam jūs to labāko jūsu prezidentūras gaitā. Atgriežoties pie elastības jautājuma, vai es pilnībā saprotu tās debates un pretrunu apjomu, ko esam redzējuši pēdējo nedēļu laikā? Jā, ir elastība, tajās valstīs, kas ir ieviesušas e, ticamas reformu programmas, kur ir notikusi fiskālā konsolidācija. Spānijai bija nepieciešami trīs papildus gadi, lai sasniegtu budžeta deficīta mērķus. Tad es nesaprotu šīs te pretrunas. Uh, Jā, ir valstis, kas to ir ieviesušas, bet nekas jau reāli nav mainījies. Svarīgi šeit ir tas, ka galvenais izaugsmes virzītājs ir reformas, bet ir skaidrs, ka reformu augļus mēs varam ievākt tikai pēc kāda laika. Manuprāt, īstermiņā mums ir jāpieliek lielākas pūles, lai veicinātu izaugsmi. Es gribu zināt, ko Itālijas prezidentūra ir eh, paredzējušas, lai risinātu šos sensitīvos jautājumus, piemēram, Francija vēlas ieviest lielus infrastruktūras projektus, lai veicinātu izaugsmu, bet ir arī tādas valstis kā Spānija un Itālija, kur ir savādāk un kur mums ir nepieciešams eh, lielāks kredītu apjoms, lai veicinātu izaugsmi. Es gribēju zināt, kā jūs eh, mēģināsiet panākt līdzsvaru šajā dihtomijā. Uh, ja e, runājam par kredītiem, vai Itālijas prezidentūrā ir kādi konkrēti priekšlikumi šajā ziņā. Un nobeigumā par ziņojumu, kur esmu referents, par uh, maiņas likmēm un attiecīgo direktīvu, vai tā jums būs prioritāte, uh, pre, prioritāte uh, Pieņemam, piemēram, ja mēs runājam par tādām valstīm kā Spānija, kur jau ir e, šīs direktīvas nosekumi, e, noteikumi ieviesti, e, ja mēs runājam par maņas likmju griestiem, vai tātad šis jautājums jums būs prioritārs? Šie divi ziņojumi par maiņas likmēm. Paldies! Thank you. I hope I... Paldies. Es ceru, ka spēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Iespējams, ka kaut ko palaidu garām attiecībā uz pēdējo jautājumu. Tātad, ko mēs varam darīt uh, īstermiņā attiecībā uz uh, pieprasījumu? kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai veicinātu reformas un palielinātu ieguvumus. Pirmkārt, gribēju atgādināt, ka monetārā politika Eiropas Savienībā ir tāda, vismaz Eirozonā ir tāda, ir e, gatava pielāgoties esošajai situācijai, un ja mēs runājam par centrālo banku, tad tā ir gatava vēl vairāk pielāgoties. Uh, ieviešot pat nekonvenciālus pasākumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir pirmkārt. Otkārt, ja runājam par to, cik lielā mērā pasākumi var veicināt investīcijas, kas pēc definīcijas varētu veicināt pieprasījumu īstermiņā, diemžēl Pēdējā laikā esam redzējuši uh, pieprasījuma samazināšanos Eiropas Savienībā un arī citās pasaules daļās, kas norāda uz to, ka samazinās globālais pieprasījums un tas varētu arī radīt eh, nevēlamu rezultātu, ja runājam par pieprasījumu. Eh, jūs minējāt par maziem vidējiem uzņēmumiem un atbalstu tiem. Gribēju jums piedāvāt divas plašas idejas, man nav laika būt daudz konkrētākam. Pirmkārt, svarīgi ir tas, ka maziem vidējiem uzņēmumiem ir piekļuva nebanku aizdevumiem. Eiropā var šeit ļoti daudz vēl ko darīt, īpaši konkrētās valstīs, lai veicinātu šo nebanku aizdevumu sektoru, piemēram, e, lai ilgtermiņa investori iesaistītos kredītu tirgu, un tam ir e, nepieciešams izmaiņas likumdošanā. Itālijā nesen esam šādus likumdošanas aktus pieņēmuši, bet to var darīt arī citās valstīs. Nepieciešams arī saskaņot uh, nesenos e, centrālās bankas pasākumus, kas ir e, paredzēti, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu daudz efektīvāk piekļūt e, kredītiem. Un pēdējais. jautājums par banku maksām. Mēs pie tā strādājam un apstiprinu, ka mēģināsim panākt tik daudz progresa, cik spēsim prezidentūras gaitā. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad sociāldemokrāta vārdā Olgananta Soru. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt, ministra kungs. Man ir jautājums jums itāļu valodā. Eh, jūsu uzruna bija ļoti skaidra. Tas ļauj man labāk saprast jūsu viedokli. Eiropā bezdarba likmes ir vienkārši nepieņemamas. Bezdarba lielums apdraud visu šo projektu. Uh, Mums ir nepieciešama izaugsme finanšu stabilitātei un fiskālajai konsolidācijai. Jūs runājāt par trīs izaugsmes pilāriem. Jā, manuprāt, šeit varbūt pietrūks tāds atbilstošs gars, e, spēka pietrūkst. Ja mēs runājam par parlamentu, tad, manuprāt, e, šeit ir tāds kaismes trūkums nav sapņu, kas ļautu uzlabot situāciju. Nav jau runa tikai par noteikumu neievērošanu. Es nevēlos kaut kādas papildus ciešanas radīt, bet ja noteikumi nestrādā, tad varbūt tie ir jāmaina vai varbūt ir jāpagarina ieviešanas termiņš. Manuprāt, mēs saskaramies ar to, ka situācija tikai pasliktinās. Uh, un e, Eiropas integrācija kļūst aizvien sarežģītāka. Un ja runājam par to, ko jūs pieminējāt, jūs, jūs teicāt, ka ir nepieciešamas reformas, tas ir ļoti svarīgi, un ka īstermiņā reformas var radīt papildus grūtības. Jūs runājāt arī par stimuliem reformām. Nu, jā, ilgtermiņā šīm te reformām jānāk par labu Eiropākai kā tādai. Uh, Jūsu prezidentūras gaitā es ceru, ka jūs strādāsiet kopā. Ļoti bieži notiek tā, ka, ka padome eh, strādā ne tikai ar ekonomikas jautājumiem, bet arī skata sociālos rādītājus un nodarbinātības jautājumus. Un nobeigumā, kas ir ļoti svarīgi, man ir eh, jaunatnes un izglītības jautājums. Diez vai lielas struktūrālās reformas kaut kā uzlabos eh, izglītības jautājumu vai izglītības pieejamību jauniešiem, jo jauniešiem jāmaksā pagātnes parādi. Un kamēr viņi maksā par mūsu pagātnes kļūdām, diez vai viņiem būs resursi uh, lai pilnībā izvartotu savas uh, intelektuālās spējas, un tādējādi mēs it kā nosūcam resursus šajā ziņā, un diez vai tas ir pareizi Eiropai, tas ir uzreiz jālabo. Paldies, es atbildēšu angliski. Runājot par atšķirības starp Renci kungu un finanšu ministres tajā neiedziļināšos, bet noteikti atgādināšu jums, ka Renci kunga programma lielā mērā balstīta uz struktūra reformu pasākumiem. Un nesenie vēlēšana rezultāti šķiet uh, atbalstīja šo programmu. Varbūt es to interpretēju nepareizi, bet es tā sapratu. Un es tā arī saprotu, ka uh, tieši uz to ir vērstas valdības rīcības uh, eh, dien dienā. Tā nu es nesaredzu pretruns starp um, Mm, tādu ziņu, eh, kas man ir eh, vajadzīga. Eh, esmu vājš finanšu ministrs, bet lai nu kā man liekas, ka cits izēsmas nav. Un tad par pēdējo. Es pilnīgi jums piekrītu. Traģēdija, ar kuru saskarāmies, ir ne tikai ilgstoši bezdarbs, bet arī jauniešu bezdarbs krietni pārāk plašs, un es noteikti piekrīstu, ka ir jādara daudz vairāk. <clears throat> ir jāizdara izvēles, jā, uh, vērš mums rīcībā esošie resursi, lai uh, jauniešu nodarbinātību veicinātu, un viens piemērs tam ir jauniešu garantija, kā arī uh, izglītības uzlabošanu. Esmu to jums teikt kā Itālijas ministrs. Es pilnīgi apzinos, ka mana valsts ir krietni uh, atpalikusi izglītības jomā, un tās ir traģiski uh, tagad un traģiski nākotnē. Diemžēl ir budžeta uh, problēmas, Mm, proti mums ir jāgādā par to, lai tas, ko mēs daram, ir e, ilgspējīgs. E, jauniešu nodarbinātību, izglītību un uh, prasmju veicināšana, tas ir valdības varbūt galvenās prioritātes, ņemot vērā tomēr arī ierobežotos finanšu resursus, kas ir valdības rīcībā pašreiz. Tagad EPP vārdā. Nīdermājer kungam vārds. Paldies. Pirmkārt, ļoti augsti vērtēju jūsu profesionālās atbildes uz jautājumiem. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais attiecībā uz valsts specifiskām rekomendācijām, ņemot vērā manu valsti, rekomendācija kvalitāte ir ļoti augsta, bet valdība e, tās nekādi īpaši nevērtē. Tātad, kā prezidentūra varētu e, atvērtāku valdību attieksmi šīm rekomendācijām veicināt? Otrakārt bija diskusija par iespējām <clears throat> grozīt stabilitātes izaugsmas nolīgumu divpaku, sešpaku, padarīt elastīgāku. Kāda ir debata par šo noteikumu pielāgošanu? Kā tas varētu mm, darboties pretīm Eiropas obligāciju tirgus fragmentācijas tendencēm? Paldies par jautājumu. Es saprotu, ka jums ir tāda galvenā doma, kā uzlabot politikas pasākumu implementāciju. Mans viedoklis ir vienkāršs. Eiropa nesen ir būtiskas izmaiņas ieviesus ekonomiskās pārvaldības struktūrās sešpaka, divpaka bija tādi divi svarīgi instrumenti šajā kontekstā, un DSGP ir uh, arī pilnveidot, manuprāt, tas, uz ko mēs tiecamies, ko mēs panākam, ir e, politikas vērtējumu sniegt, kas fiskālās stabilitātes un e, e, pasākums kombinējot ar struktūra reformām. Mēs mācāmies, kā vērtēt valsts e, pasākumus, tas ir valsts rekomendācijas, e, un Eiropas līmeni. Un šeit ir tāda darba kārtība, kas ir tāda kā mācību darba kārtība. Itālijas prezentūras e, ambīcija ir izraisīt debatu, kā mēs varam veiksmīgāk vērtēt nacionālā līmeņa reformas. Šeit mēs jau redzam arī reakcijas e, par reformu intensitāti atsevišķās valstīs. Un noteikti daudz vairāk var tikt darīts arī implementācijas ziņā. Tas nav vienkārši, bet tas ir iespējams. Viens ceļš, ko es noteikti atbalstītu, būtu uh, izmantojot maksimāli līdznieku uh, savstarpējos novērtējumus un izmantojot labākās prakses pieredzi. Otrakārt, jūs pilnīgi pamatot norādījāt vai jautājāt, cik lielā mērā solis atpakaļ reformu uzraudzībā un implementācijā varētu atkal uh, izraisīt fragmentarizāciju, un tas ir svarīgs jautājums nu no dien. Mēs esam redzējuši, kā krīze ir radījusi fragmentarizācijas padziļinājumu, tas ir ļoti nepatīkami, Un varbūt, ka šī fragmentizācija vēl turpināsies, nevis tādēļ, ka krīze nebūtu beigusies, bet tādēļ, ka Eiropas saimnība e, e, pārdzīvo tādu ļoti mazas izaugsmes fāzi, kad, kurā tikai dažām valstīm izdosies jaunas darbietas radīt un tautsēmniecības izaugsmi. Tas ir ļoti reāls risks, kas, manuprāt, prasa spēcīgāku stimulu. Un šeit es atgriežos pie prezidentūras prioritātēm, ka mums viss tas ir jādara. Uh, Taču ar, vi, ar to, ko esmu sacījis, gribu teikt, ka valstu rekomendāciju vērtējumu, to, kā šīs rekomendācijas uzlabot, tas ir jāņem vērā, bet gribu atgādināt, ka arī valsts neveic pasākumu kopumu, bet tā īstenot stratēģiju, un stratēģija darbosies nevis tādēļ, ka valsts Eh, pēdiņās pas, pareizos pasākums īstenot, bet arī tādēļ, ka šie pasākumi ir savietoti, tie viens otru atbalsta. Eh, piemērs, ko minēju sākumā, ir tāds, ka jums ir veids spēcīga valsts pārvaldes reforma, tas jums palīdzēs arī cits reformas īstenot. Un tā nu var teikt, ka reforma pakotnē kopumā vajadzētu būt labāk plānotai. Eh, īsos vārdos sakot, es domāju, mēs varam daudz ko darīt Tikai nesen debatēs ir e, pacēlies jautājums par to, kas var tikt darīts, lai izmantotu um, tādu efektu, kas var rasties, ja vienā valsts gūst panākums struktūra reformās un izaugsmas reformu pasākumos, tad apkārtējās valstis un visa Eiropas Sanība kopumā gūst labumu no tā. Un tas būtu jāņem vērā, vērtējot valsts veiktos pasākumus, jo visbeidzot, uh, mēs jau raugamies nevis uz veiksmīgāku individuālas valsts veikumu, bet spēcīgāku Eiropas veikumu kopumā. Tātad tas ir veids, kā mēs varam tiekties saprast, kā gūt labumu no tā, ko dara viena valsts visā Eiropā. Paldies vārds Udo Bulmanam un no SND grupas. Paldies priekšsēdī Padoānu Es eh, tu, eh, gribu komentēt jūs pēdējo teikto, kopš 2007.8. gada šajā parlamentā no komisijas un padomas esam dzirdējuši daudz vārdu par visu ko, un neret mums radās iespējas, ka tā visa pamatā trūkst stratēģijas. Tā ir tāda kā e, eh, kāpīšanās uz priekšu vispār. Un jautājums bija, kā šī kopējā valūta to izdzīvos. Politiski atbildīgie ir pilnīgi atteikušies izstrādāt stratēģiju, kā Eirozona varētu atgūt savu ekonomisko potenciālu. Jūs esat pirmais kopš ilga laika, kurš ir runājis par Eiropas tautsaimniecību savstarpējo atkarību, un tas iedrošina šis fakts. Jo, ja mēs saprotam šo Eiropas tautsēmniecības savstarpējo atkarību, tad mēs nonākam pie Eiropas makroekonomiskās stratēģijas nepieciešamības. Jautājums. Vai jums ir ideja, kāda eh, varētu būt metode? Jūs runājat par Eiropas 2020. gada programmas um, stratēģiju E, Līsabonas stratēģija bija it kā iesaukums, taču tā nav nekad īsti implementēta, vismaz nepietiekoši izlēmīgi. Kāds ir jūsu piedāvājums labākai Eiropas ekonomikas politikas metodoloģijai, lai šo savstarpējo atkarību, kas eksistē, e, pārvērstu strateģiskā priekšrocībā? Paldies par šo ļoti uh, izaicinošo jautājumu, es varu piedāvāt tikai dažus piedāvājumus. Pirmkārt, atgriezīšos pie jautājuma par struktūru un makroekonomisko pasākumu savstarpējās atkarības vai savstarpējās ietekmes, varētu tā arī teikt. Ir jau piemēri pasaulē, kas kā e, tātad tiek teorijas izstrādāts, kā makroekonomiskās un struktūra e, stratēģijas var vienu otru atbalstot. Un šeit es varu minēt G20 pasākums, e, kurā ļoti atšķirīgas nacionālas stratēģijas tiek aplūkotas un mēģis ir panākt ilgtermiņa līdzsvarot izaugsmu. Un ir jautājums, kā var nacionāls izaugsmas stratēģijas šajās valstīs tā veidot, lai to ko, e, kombinētais efekts uzlabot izaugsmas un darbvietu e, e, rezultāts kopumā. Un atbildi ir tāda, mēs to varam tehniskā līmenī panākt, bet arī politiskā līmenī nepieciešams, lai valsts apņemtos to darīt. To var izdarīt. Un arī tehniski tas ir izdarāms, jo mēs mācamies, kā reformu ietekmi e, izmērīt. E, mēs varam šiem skaitļiem ticēt vai nē, bet tas vienmēr ir spēles daļa, bet mēs varam virzīties uz labāks sapratni, kā e, veidot integrētāks un e, e sadarbīgāks politikas. Jūs arī jautājat par Eiropas 2020. gada stratēģiju. Es domāju, ka Eiropas 2020. gada stratēģija, pie kuras komisija jau, protams, strādā šajā pusgadī, dados rezultāts. Un mēs varam galvenās domas vēl veiksmīgāk īstenot. Es gribēju tikai norādīt uz vienu lietu. Manuprāt, mums ir jāsaprot labāk atkarīgi. Atš, uh, eh, saistības starp lieliem mērķiem un instrumentiem. Mēs varam vienoties par to, ko vēlamies panākt, bet ne, neesam vienoti par ceļu, kā turp tikt eh, varētu izklausīties pēc tehniskas problēmas, bet tā tas nav. Ir runa par politisko apņēmību izmantot mūsu rīcībā esošais instruments, un te varētu vēl uh, detalizētāk ieslīgt eh, šī jautājuma iztirzājumā, bet tas būtu uh, vispārīgos vārdos, ko es varu komentēt par jūsu teikto. Paldies, un tagad EPP vārdā kolēģis Maletičs. <clears throat> Kolēģi Maletiča. Uh, labdien, sveicināti! Paldies priekšsēžkungs un padomkungs, ka varam ar jums šodien diskutēt. Es gribētu jums jautāt par viedo fiskālo konsolidāciju. Kādas ir rekomendācijas šajā jomā? Nu, principā tas ir ļoti skaidrs nepalielināt nodokļus, e, darba spēku nodokļus, arī kapitāla investīcijas, e, izglītībā e, un nes, ne, ne, netraucēt ES fondu apgūvu. Tas viss ir vērsts uz izaugsmas veicināšanu. Daudzās valstīs mēs redzam, ka valdības tieši uh, šajās jomās vēlas veikt ietaupījumus, lai deficīta mērķus sasniegt. Kā mēs varam to nepieļaut? Kā jūs grāsaties mudināt valdības fiskālo konsolidāciju veikt viedi, nevis tikai šādā muļķīgā veidā, lai sasniegtu e, šos skaitļus, kas būtu jāsasniedz? Paldies, tas ir ļoti rosinošs jautājums. Jūs pamatoti pieminējāt gan nodokļus, gan tēriņus un tēriņu samazinājumu fiskālās konsolidācijas laikā. Runājot par nodokļiem, kā jau jūs norādījāt, var budžet neitrālu taks, eh, nu, tas ir nodokļu eh, reformu veikt, lai eh, ar nodokļiem mazāk tiktu apliktas tās jomas, kas var veicināt izaugsmi. Tātad nodarbinātība un investīcijas galvenokārt. Tas ir iespējams. Un manā skatījumā tas nav tikai budžeta politikas jautājums, bet arī struktūra politikas jautājums. Jūs varbūt ziniet, ka nesen Eirogrupa aplūkoja jautājumu kā e, nodokļu samazinājumi ir Eirozonas valstīs tikuši īstenot, un tas ir tāds pirmais solis, manuprāt, ļoti noderīgs, kas palīdz mums saprast, kā struktūra un budžeta pasākumu e, ietekmē makroekonomisko vidi. Tieši tajā virzienā mums, mums būtu jāiet arī tālāk. Par tēriņiem jūs ļoti svarīgu un sāpīgu jautājumu pieminējāt proti Ja ir spiediens valstī, ļoti spēcīgs spiediens konsolidēt valsts finanses, tad, ja tas ir jāizdara ātri, jūs samazināsiet e, tās izdevumu pozīcijas, e, kuras īstenībā vajadzētu visvairāk aizsargāt. Nu, kā to risināt? Eh, no jūs teiktā es izdaru vienu tādu galveno secinājumu. Un tas ir ļoti vienkārši. Fiskālas konsolidācijas laika posms. Tas ir jautājums. Tātad, eh, ja mēs samazinām investīcijas izglītībā, tad ilgtermiņā izaugsme E, samazināsies, e, ir plaši pierādījumi tam. Un tā, nu, īstermiņa ieguvumi ir e, jāsalāgo ar ilgtermiņa izmaksām. Šim faktam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Protams, nesenā pagātnē Eiropā un citur daudz valsts ir izjutušas spiedienu konsolidēt eh, savas valsts finanses ļoti īsā laikā, tāds ir bijis tirgus spiediens, un tas man liek eh, izdarīt vēl viens secinājums, kas varētu būt it kā pašsaprotams, ka valstīm vajadzētu izvairīties no tā, ka tās nonāk šādā spēcīgā tirgus spiediena situācijā. Un tieši tādēļ uh, uh, fiskālās politikas ilgspējība ir pastāvīgi jāvērtē, tā ir jāseko līdzi. Tātad, ja, lai jums būtu iespēja samazināt tēriņus tā viedāk, eh, nevis muļķīgā veidā. Tātad eh, vēlreiz mūsu skatījumi ir jābūt ilgtermiņa un eh, jāraugās, lai mēs nenonāktu tirgus tādā pārliekā spiedienā, ka no viens dienas uz otru jāsamazina valsts tēriņi. Paldies, un tagad SMD vārdā Dodsas kundze. Paldies! Paldies, ka jūs mūs šodien uzrunājat. Es vēlos runāt par mājokļu jautājumiem, valsts rekomendācijās un pusgada procesa ietveros un eh, saistībā ar struktūra reformām kopumā. Tas ir saistīts ar dažiem no jūsu izteikumiem. Uh, Eh, darba tirgus mobilitāte var tikt ierobežota, ja ir ierobežojuma attiecībā, eh, ja ir pārāk daudz investīcijas mājokļu jomā. Bet eh, mājokļu politika ir pieminēta tikai dažu valstu rekomendācijās, un, manuprāt, nelīdzsvarotā veidā. Man ir divi jautājumi par sociālajiem mājokļiem un par uh, īpašuma aplikšana ar nodokli. Pirmkārt, sociālie mājokļi, protams, var būt daudz efektīvāk nekā privāti e, mājokļi piedāvājumi dažos apstākļos, jo var tikt panākt e, e, apjoma ietaupījumi un tā nu no sociāli mājokļu izbūve varētu būt arī ļoti izdevīgi, un to varētu, varē, tam vajadzētu arī vairāk atspūļoties valsts rekomendācijās. Runājot par racionalizāciju, mēs, protams, varētu arī runāt par piedāvājumu eh, palielinājumu. Tādēļ man interesētu, vai padome, sakojot komisijai, e, nesacīs, ka sociālie mājokļi tas ir tāds pagātnes pasākums, bet atzīs, ka tie var izaugsmi ilgspējīgi atbalstīt. Un tad par mājokļu aplikšanu ar nodokļu. Ir valsts, kas pirmo reizi šādas nodokļas ievieš vai arī uzliek lielākas nodokļas nekustamīpašam vai kā apvienotā karalistē. Uh, Um, ir bijuši daudz debats par to un strīdi arī starp apvienotās karalists valdību un Eiropas komisiju, jo apvienotā karalisti ir eh, de, eh, domājis par to, vai ļoti augstas eh, vērtības, ļoti augsts klases mājokliem īpaši nodoklis būtu uzliekams tā devētais mansion tax. Um, un Šajā sakarā man ir jautājums, kāda veida atbalsts var tikt sniegts valdību, valdībām, kuras cenšas pieņemt lēmumus, lai uh, nodokļu politika būtu vairāk tādu produktivitāti veicinoša, īpaši, eh, ja eh, vienkārši tiek tā trūli paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis, būs gan zaudētāji, gan ieguvēji. Lielas paldies, ļoti interesanti jautājumi par ļoti svarīgu jomu. Vispār eh, man jāsaka, ka mājokļu sektors tiešām daudz dimensiju fenomens, runa ir par darbspēku mobilitāti, finanšu lietām, investīcijām, te tiek, eh, var tikt eh, veidoti burbuļi un šķēršļi mūsu darba programmām. Par specifiskiem jautājumiem. Es vispārīgi atbildēšu. Es uzskatu, ka noteikti ir jāiekļa, jāiekļauj sociālie mājokļi mūsu schēmās, jāparedz stimulu piešķiršana par centieniem šajā jomā vidējā termiņā. Citādi, jā, runa ir par lielu spiedienu, par eh, finanšu piešķiršanas spiedienu, eh, tam nav vairs tik labas pievienotās vērtības, tiem es pilnīgi piekrītu. Mājokļu aplikšanai nodokļiem ir eh, diva veida sekas. Vispirms piedāvājuma rosināšana, un te runa Uh, nav tikai par nodokļiem uh, celtniecības jomā, bet arī par uh, zemes nodok, aplikšana nodokļiem. Tas, protams, ļoti atšķiras katrā valstī. Bet ir citas lietas, par kurām netieši jau runāju. Uh, mājoklis, uh, uh, kā īpašums, īpašuma sastāvdaļa. Mēs labprātāk apliekam nodokli um, greznu mājokli, nekā apliekam nodokli darba spēku ap šo mājokli. Atvainojiet uh, ka tas diezgan vispārīgi un tam tiešām netika pievērsta pietiekama uzmanība rekomendācijās, bet mēs to centīsimies labot. Ļoti svarīgi, ko jūs teicāt. Paldies, EPP Elizabeta Gardīnī tagad. Paldies. Ļoti īsi. Varbūt tāds sapīgāks komentārs no manas puses. Gan vispārīgs gan vispārīgs paliek Itālijas prezidentūras plāns pagaidām. Prezidentūra sāka darboties 1. jūlijā. Mēs gaidījām, ko konkrētāku mēs esam izlasījuši ECB ziņas. Runa ir par stagnāciju Vācijā, par taupības politiku. Vācija taču gribēja būt lokomotīva un visu aptur tagad. Aptur eksportus. Eksporti samazinājušies. Un tad mums ir citas valstis, kas piedzīvo krīzi. Un arī Krievija ir ļoti nopietnas problēmas. Tas nav īsti labi konkurētspējai. Tas jāskata globāli ASV, Ķīna. Šiem valstīm arī ir diezgan sarežģīta situācija. Un es tā kā būtu gaidījusi kaut ko spēcīgāku kaut ko, kas dotu pilsoņiem Eiropā iespēju atkal saskatīt mērķi, mērķi, kas būtu skaidri sasniedzams. Jūs pilnīgi pareizi teicāt, mums ir šī sastarpējā atkarība, ekonomiku sastarpējā atkarība. Jā, paskatīsimies, kas notiek mūsu mājās. Uh, Itālijā. Ja papētīsim valdības mērķus, valdības darba programmu, mums eh, tiešām ir bažas. Jo trūkst eh, nodrošinājuma. Tās atkal var novest pie problēmām. Es neko skaidru no jums pagadam neesmu mm, saklausījusi. Kā Itālijā Itālijai eh, tiks nodrošināt šie līdzekļi, un ņemot vērā bankas eh, izteikumus, vai to nevajadzētu ievest, bet konkrētus pasākumus, lai atkal varētu aktīvi darboties. Jūs ļoti skaisti runājat par teorijām, par to, kā var eh, noteikt rādītājus, ko varētu darīt, bet uh, Kādā veidā varbūt jūs varētu konkretizēt? Citādi rodas iespējas, mēs te pilnīgi hermetiski norobežojamies no realitātes. Mums taču tas ir jāizskaidro pilsoņiem. Paldies par jūsu jautājumu. Divas lietas. Pirmo teikšu, kā ekofin priekšsādātājs. Varu tikai apstiprināt, ko jūs teicāt makroekonomikas. Uh, kopēja aina ir sarūktinoša, nesenās ziņas par Vāciju Eirozonā. Neskatoties uz krīzi, Vācija līdz šim bijusi lokomotīva Eirozonā, un tagad uh, te pēkšņi ienāk trauksmes signāli, jo uh, tie norāda uz um, šo vājumu, kas šķiet izplatītāks un ilgstošāks nekā bijām paredzējuši pirms sešiem mēnešiem. Uh, Ko tagad varam darīt? Tas, protams, atkarīgs no nacionālajām valdībām. Ekofin loma ir eh, paredzēta ietvaru, lai uzlabotu sadarbību, lai sastarpēji papildinātu valstu aktivitātes, un es eh, sagaidu, ka par pasākumiem tiks runāts rudenī. Un eh, šie pasākumi noteikti, noteikti tiks. Uh, iekļauti novērtējumā. Un uh, kā Itālijas uh, ministrs teikšu šādi par to, ko varam darīt. Uh, Itālijā ir zemā izaugsme un aug, liela parādi, un um, mums ir jāatdzīst visu pirms šis fakts. Tas tā ir bijis 15 pēdējo gadu laikā. Un šeit valdība ir divas lietas, kas jādara. Visu pirms jābūt uh, spēcīgai agresīvai reformu programmai, kas e, jāievieš kombinējot to ar īstermiņā atbalsta pasākumiem. Lielākoties jūs droši vien ne, nezināt daudz par Itālijas situāciju. Mēs e, esam mēģinājuši atbalstīt e, zemu vidējo ienākumu mājokļu īpašniekus. Mēs centāmies uh, nodrošināt eh, MVU ar eh, komerc eh, kredītiem. Tā to var turpināt, un tā mēs to cenšamies darīt, sniedzot atbalstu izaugsmai īstermiņā un um, vidējā termiņā, nu, ceram panākt labāku parādu ilgtspējīgumu. Paldies! Un tagad pervenš beres. S&D. Paldies, eh, ministra kungs, paldies par eh, prezentāciju, paldies par ierašanos. Jūs eh, runājot par reformām īstajā brīdī. Tagad ir tiešām jāievieš šīs reformas, vai nu mēs runājam par sešpaku, divpaku, mums ir ļoti nopietni instrumenti. Tieši šobrīd mēs eh, esam kā apsēsti ar reformām un tikai par to vien runājam. Tagad ECOFIN eh, eh, vajadzētu papētīt, kas notiek valstīs investīciju jomā un kā tas veicina Savienības globālo stratēģiju. Jūs pieminējat 2020 stratēģiju. Par to nevajadzētu aizmirst mm, kā jūsu uh, priekšteicis šajā amatā vispirms jārūpējas par uh, vispārēju atveseļošanu un investīciju uh, nepieciešamību. Runājot par struktūra reformām, investīcijām ir milzīga loma. Tas, tas skaidri parādās ne tikai ties dalībvalstīs, kam ir īpašas uh, problēmas sakarā ar krīzi, bet uh, visās dalībvalstīs uh, Žans Klods Junkers runāja par 300 miljārdiem investīciju jomai. Viņš skaidri norobežoja privāto un valsts sektoru, bet ir bažas, ka tas paliks tāds sapnis un ka priekšlikumi, kas tiek izteikti, nekļūs par klasiskiem instrumentiem, jo klasiski kos instrumentus esam uh, praktiski izsmēluši. Es nezinu, vai palielinot uh, kapitālu mūsu rīcībā, mēs varam vēl uh, turpmāk noslogot instrumentus, kas jau tāpat ir pārslogoti. Mm, tagad mums ir vajadzīgi inovatīvāki instrumenti, kas ļautu uh, uzlabot eh, pasākumu ieviešanu, kas līdz šim bijusi problemātiska. Un iespējams varētu uzsākt globālāku diskusiju savienības līmenī par investīcijām un kā tās piesaistīt. Paldies par jautājumiem. Es atgriezīšos noteikti pie eh, jūsu minētā. Paldies, ka norādījāt uz to struktūra reformas. Uh, ir viens pasākums uh, manā sarakstā. Investīcijas ir tikpat svarīgas un noteikti figurē sarakstā tieši tāpat. Uh, tās atbalsta izaugsmī īstermiņā, tas ir labs dzinējspēks, lai iet uz priekšu. Ko mēs darām šajā jomā? Finansējums ir viens pamatelements, bet nevienīgais. Jūs pareizi teicāt, uh, daudz kas izskan, bet eh, ko konkrēti varam sagaidīt? Te gan privātajām, gan valsts sektoram ir eh, liela loma. Ir jomas, kur privātās investīcijas nav pietiekamas un tur valstī jāiejaucas, runājot gan par resursiem, kas var būt tradicionāli EIB eh, e Uh, resursi, bet ne tikai EIB. Te varētu arī Nacionālās attīstības aģentūras daudz ko ietekmēt, bet arī sasaistot Eiropas attīstības projektus, ko finansē gan privāti, gan publiski, ar kolektīviem Eiropas mērķiem. Un ko es domāju ar šādiem mērķiem, ir jomas, kas pieminētas 2020 stratēģijā, kas. Uh, Es jau teicu, tas piesaistīsim instrumentus mērķiem ļoti konkrēti. Otrkārt, investīcijas. Viena lieta, ko ļoti bieži izdzirdu, kas ir svarīgāk, resursi vai projekti, es teiktu, ab, abas divas lietas ir eh, ļoti svarīgas. Dažās valstīs ir labi projekti bez resursiem, citās ir resursi, bet trūkst projektu. Uh, Mm, kam tos piesaistīt. Ja ir labi projekti, tad tiek mobilizēts valsts sektors un privātais sektors. Ir nepieciešama daudz stiprāka iniciatīva no valsts sektora, lai izmantotu labākus resursus. Tātad tā es definētu struktūru izaicinājumu, uzlabot uh, banku iespējas uh, finansēt šos projektus. Iespējams, mēs uh, sapratīsim, ka līdzekļu mums ir vairāk nekā domājam. Un uh, pēdējā lietā, esmu pārsniedzis nedaudz man atvēlēto laiku, kur tad nauda rodas no investīcijām, no uh, pieprasījuma, bet arī no ilgtermiņa novērtējumiem, ko veids privātu uzņēmumi, vērtējot politiku uzņēmē darbības vidi. Un, ja šis novērtējums ir negatīvs, tad eh, nebūs pietiekami daudz likviditātes, kā eh, tas tika pierādīts ASV. Eiropā mums ir nepieciešama, nepieciešams ilgtspējīgums eh, šajās ilgtermiņā schēmās, un ja mums būs šie pozitīvi novērtējumi, tad būs arī likviditāte. Paldies, EPP, e Sarzātīkungs. Es Paldies, ministra kungs. Pirms divām nedēļām um, mēs uh, dzirdējām uh, par fiskālā skalas politikas ietvara stingrāku piemērošanu Eiropas Savienībā. Runa nebija par uh, noteikumu stingru ievērošanu, bet par noteikumu fleksiblāku piemērošanu. Ko jūs par to domājat un kā jūs to varat izskaidrot? konkrēti. Viens piemērs no manas puses - valsts parāds Itālijā, kas ir nozīmīgs, pārsniedz 130% no IKP. Tagad saskaņā ar fiskālo kompromisu visās valstīs, kur parāds pārsniedz 60%, par 20. daļu ir jāsamazina uh, šis parāds nākamo 20 gadu laikā. Un tagad um, um mani interesē, kā Itālija to var panākt, ievērojot noteikumus un ieviešot fleksibilitāti, kas nedaudz atslogotu šo ļoti stingro schēmu, uh, lai samazinātu uh, parādu par katru gadu par 3% no IKP nākamo gadu laikā un kā to var apvienot uh, ar vairāk investīcijām uh, ražošanas jomās, kas varētu mm, turpmāk veicināt IKP pieaugumu. Paldies! Nu, tad man jāatbild, kā Itālijas finanšu ministram noteikti. Visu pirms uh, vispārīga lieta. Kad es runāju par elastīgumu, kas mums ir, es domāju divas jomas - struktūra reforma joma. kas jau ir iekļauta valstu specifiskajās rekomendācijās un ārkārtas apstākļu loma uh, vērtējot uh, situāciju. Un ko es gribēju teikt, struktūra reformas pieprasa laiku, lai dotu augļus. Un makroekonomikas vide ir nelabvēlīga, jo nomināla izaugsme ir ļoti zema. Un šeit dinamika ir īpaši jūtīga. Tagad uh, par manu valsti ar uh, zemiem izaugsmas rādītājiem un augstu parādu. Kāpēc tad uh, šī izaugsme ir tik zema? es teiktu, tas ir saistīts ar struktūrāliem šķēršļiem, izaugsmes šķēršļiem, kas ir uzkrājušies pēdējo desmit gadu laikā. Ja aplūkosiet izaugsmi, tad redzēsiet, izaugsme ir uh, konstantā līmenī un ražīgums samazinās. Tā ir struktūrālā problēma. Uh, un, uh, lai to atrisinātu, nepieciešams ieviest struktūra reformas. Ja tas tā sāksies, ja šīs reformas tiks īstenotas, tad uh, rezultāts būs pārsteidzošs, izaugsme būs strauja. Un tā mēs samazināsim parādu, mēs uh, uh pārauksim šo parādu. Mēs ģenerēsim labāko izaugsmas dinamiku, investīcijas, kas ir atslēga. Bet es te domāju privātās investīcijas Esmu pārliecināts, eh, ka mums būs resursi investīcijām, ja mums būs pietiekami labi eh, investīciju stimuli. Te valdībām jārīkojas ne tikai struktūra reforma jomā, bet arī pie specifiskiem pasākumiem, kas varbūt neparādās vīrsrakstos, jo šķiet, ka uh, tie ir pārāk garlaicīgi avīzēm, bet runa ir par regulatoru vienkāršojumu uh, uh, MVU uzņēmē darbībai. Un te daudz kas tiek darīts un daudz vairāk tiek plānots, un tieši kombinējot uh, privātās investīcijas ar struktūra reformām palīdzēs mums uh, gūt labus panākumus. Paldies! Tagad Alde Silvija Gulāra. Paldies! Uh, sveicu jūs šeit un vēlu jums veiksmi Tagad runāšu franču valodā. Prezidents Junkers paziņoja savā programmā uh, par uh, uh, eiro prezentāciju vai 138. līguma pantu te varētu piemērot, ko par to domā Itālijā. Vai tas nebūtu labs uh, pasākums izskaidrot pilsoņiem, kāpēc Eiropa pastāv. Jo šo pēdējo gadu laikā mēs tik daudz esam centušies izglābt eiro, mm, kredītiestādes. Mēs mm, ne, neatceramies vairs, kāpēc eiro mums ir vajadzīgs. Tā kā Junkera kungam par to bija jāatgādina. Tādējādi atgriežos arī pie savas vecās pieredzes vai pie sava vecā darba. Tad es atbilstīju vienotās eirozonas pārstāvības ideju. Tas eh, stiprinātu tikai, ne tikai um, eirozonas eh, pārstāvību, bet arī stiprinātu starptautisko valūtas fondu eh, un veicinot tādu līdzsvarotāku uh, pārstāvības sadalījumu Mums formāli tas programmā nav ierakstīts, bet kā Itālijas finanšu ministrs es noteikti veicināšu debates, nopietnas debates par to, kā sasniegt šādu rezultātu, jo jūs zināt, ka tas ir tāds sarežģīts process, lai uh, pārveidotu šo te sadalījumu valdē. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, Eirozonai virzoties eh, vai pārvietojoties no krīzes režīma uz stabilitātes režīmu, eh, šādas pārstāvības maiņa noteikti eh, uzlabotu pārvaldību, stiprinātu pārvaldību, un tas ir nepieciešams, lai mēs arī stiprinātu savu pozīciju G20 ietvarā. Tas ļaut arī labāk risināt jautājumu ar nākotnes nelīdzsvarietību, kas vienmēr pastāvēs un ļaus arī varbūt nākotnē labāk tik galā ar krīzēm, kas diemžēl noteikti arī būs. Tāpēc īsumā es gribu teikt, ka jā, tā to varētu darīt. Protams, oficiāli tas nekur nav tas, tas teikts, bet personīgi es to atbalstītu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad jautājums pēdējais jautājums eh, no sociāldemokrātu grupas. Kosolino kungs. Labdien un paldies! Es gribēju uzdot uh, padomas priekšsādātām jautājumu. Pēdējo nedēļu laikā mums ir debates uh, līdz pat balsojumam par Junkara kungu, kad viņš uh, paziņoja par uh, publisko privāto investīciju programmu vairāku miljardu apmērā. Protams, ka ir eh, šeit Eiropas Savienības resursiem zināms potenciāls, vai tas varētu radīt iespējas, ja mēs runājam par stabilitātes izaugsmas faktu, uh, it īpaši, ja mēs runājam par finansējumu avotiem Eiropas iniciatīvām, tā lai nauda, kas paredzēta Eiropas mērķiem, kaut kā nekavētu šo projektu un šo procedūru, jo eh, šajā paktā ir noteikta zināma disciplīna. Es ceru, ka šie tātad noteikumi kaut kā neapdraudēs vai nekavēs Eiropas plānus. Jā, dažkārt ir grūti mobilizēt eh, lielus eh, resursu avotus, un arī, protams, ar eh, izmantošanu var būt problēmas, bet nu to mēs redzēsim tuvāko mēnešu laikā, kāds progress tiks panākts, lai nodrošinātu, ka šos mērķus finansē. Uh, Tātad šeit ir divi jautājumi. Pirmkārt, ja es varu izmantot tātad šo terminoloģiju, pirmais ir saistīts ar Eiropas līmeni un otrs ar Itāliju. Pirmkārt, jāsaka, ka es atbalstītu to, ka tiek pārskatītas struktūra fondu um, darba jomas vai izmantošanas jomas, liekot uzsvaru uz darba vietu radīšanu un izaugsmi. Iz Kā es teicu, mums tās ir galvenās prioritātes mūsu prezidentūrai. Es atbalstītu viedokļu apmaiņu un sarunas par to, kā pārveidot šo te piešķīrumu stratēģiju. Ja runājam par Itāliju, un šeit uzliek atkal savu Itālijas ministra cepuri, uh, Jūs jau noteikti zinat pats, bet es neesmu pārliecināts, vai arī citi deputāti ir informēti par to, bet nu lieta ir tāda, ka uh, šie jautājumi ir saistīti ar to, ko Itālijā sauc par iekšējo stabilitātes faktu, tātad vienošanos starp Nacionālo valdību, valsts valdību un vietējām pārvaldības iestādēm. Uh, Tātad ar šo līgumu tiek uzlikti tēriņu griesti, lai tiktu sasniegti nacionālajie fiskālie mērķi. Un izrādījies, ka šis, tā, šī sistēma nav efektīva, un tas ir saistīts arī to, ko minēja godātais konsulīno kungs. Tātad pastāv barjeras pilnvērtīgai struktūra fondu izmantošanai Tomēr tas ir tikai viens no aspektiem. Tāpēc valdība pašlaik eh, izskata iespēju, kā pārveidot iekšējo fiskālo struktūru, saglabājot fiskālo disciplīnu vietējā līmenī, reģionālajā pašvaldību līmenī, bet nodrošinot arī to, kā tiek labāk izmantoti resursi, ieskaitot Eiropas resursus. Cits aspekts ir saistīts ar to, ko jau minēju iepriekš. Bieži ir tā, ka problēma nav saistīta ar resursu pietiekamību, bet ar to, ka nav pietiekoši daudz projektu, kas ir efektīvi, tā lai šie resursi tiktu efektīvi izmantoti. Protams, valstis, ieskaitot arī Itāliju, var darīt daudz, lai uzlabotu projektu kvalitāti un labāk varētu pieteikties vai efektīvāk izmantot šos resursus. Tātad šeit ir lieli uzlabojumi iespējami. Tātad šīs ir tās divas jomas, par kurām mums būtu nākotnē jārunā. Thank you very much. I think... Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to varam beigt šo sēdes daļu. Liels paldies, Padoanu kungs prezidenta par jūsu nozīmīgo devumu šim dialogam. Manuprāt, mums bija lieliski jautājumi, ļoti interesantas atbildes. Mēs varam būt apmierināti ar to, ko dzirdējām. Mūsu komiteja arī nākotnē strādās, e, tuvākajos mēnešos strādās pie jautājumiem, par kuriem mēs runājām. Un arī e, sniegsim savu devumu mini ziņojumu sakarā Mums būs arī ziņojums par ekonomisko pārvaldību un pasākumu izvērtēšanu. Un arī no komisijas šeit eh, gaidam ieguldījumu, bet mēs aktīvi piedalīsimies šajās debatēs un ar prieku raugāmies nākotnē uz veiksmīgu sadarbību ar Itālijas prezidentūru, arī likumdošanas jomā, kā jūs minējāt. Mēs ar prieku arī gaidīsim jūs. Uh, mūsu nākošajā ekonomiskā dialoga sanāksmē pusgada beigās. Liels paldies! Colleague, I think we can... Kolēģi, manuprāt, mēs varam atsākt darbu. Mūsu nākošais jautājums darba kārtībā ir SRMBERD prezentācija par deleģētajiem un ieviešanas pasākumiem. Komisija tātad mums liks priekšā šo prezentāciju. Tātad otrā līmeņa es izmantoju pareizu definīciju. Tā tas ir eh, atbilstoši mūsu tiesiskajam satvaram, varbūt novecojas termins, bet nu tā tas ir. Laipni lūdzu šeit komisijas pārstāvis, kas ir ieradušies, lai pastāstītu mums par darbu Markta ģenerāla direktorātā. Uh, lai sagatavotu šos pasākumus eh, par iemaksām vienotajā noregulējuma fond, eh, mehānismā, fondā un par nacionālo regulējumu un dalību. Šis regulējums eh, notiek vai tiek izstrādāts sadarbības ietvarā starp vairākiem ģenerāldirektorātiem. direktorātiem Atbilstoši procedūrai, tiklīdz šie pasākumi tiks formāli pieņemti, parlamentam un padomē būs trīs mēneši, lai izpētītu šo te aktu un iesniegtu savus iebildumus pret šī akta stāšanos spēkā. Bet tas nozīmē, ka ir nepieciešama neformāla sadarbība ar, kom ar komisiju pirms šis likumdošanas akts e, oficiāli tiek pieņemts. Uh, lai parlaments jau arī iepriekš varētu paust savu viedokli. Izmantoju arī šo iespēju, lai informētu deputātus par to, ka koordinātori ir nolēmuši katru mēnesi piešķirt noteiktu laiku, lai debatētu par šiem pasākumiem. Un tagad došu vārdu Oliveram, Oliveram Gersan, kas ir eh, Marka ģenerāla direktorāta vadītāja vietnieks. Eh, viņš eh, pastāstīs par šiem pasākumiem, viņš runās apmēram 15 minūtes, un pēc prezentācijas vārdu dosim BRRD un SRM sarunu komandai. Un atbilstoši koordinātoru pagājušās otrdienas lēmumam turpināt darbu pie šiem pasākumiem. Un tad būs arī laiks eh, brīvajam mikrofonam. Garsan kungs, tagad vārds tiek dots jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, deputāti! Pirmkārt, es pastāstīšu, cik tālu esam tikuši attiecībā uz iemaksām SRM un BRRD un tad arī runāšu par vienotā noregulējuma padomi. 16. jūlijā panācām parakstīšanās, parakstīšanu. 30. jūlijā tātad tiks viss šis darbs pabeigts un 20 dienu laikā stāsies spēkā. Darbs jau ir pabeigts un līdz 15. gada janvārim būs jāpārceļ likum, šis likumdošanas ats nacionālajā likumdošanā. Uh, un būs jānodrošina attiecīgu pasākumu tātad pieņemšanu, lai līdz 15. gada janvārim pareizi tiktu šis likumdošanas akts ieviests. Šis jautājums ir saistīts ar ārkārtīgi uh, sensitīvu uzdevumu par to, uh, kā komisija aprēķinās iemaksas šajos fondos. Šis likumdošanas akts ir arī, protams, svarīgs, lai pareizi ieviestu SRM noteikumus balstoties uz BRRD, komisijai bija jāizveido delģētais akts un ieviešanas eh, pasākuma akts attiecībā uz iemaksām šajā fondā, un komisija eh, piedāvās eh, abus tekstus kolēģijas apstiprināšanai līdz septembra beigām. Tika panākta vienošanās Eh, trilogā 2014. gada 20. martā. Šis priekšlikums ir nepieciešams, lai nodrošinātu konsekvenci starp abiem tekstiem. Runājot par jūsu ievadvārdiem un labo sadarbību, kuru jūs slavējāt, uh, Cik es zinu, sekretariātā piedalījās arī visas darba grupas, un tur mēs strādājām pie abu tekstu izveides, un esam eh, ārkārtīgi apmierināti ar auglīgo sadarbību eh, ar jūsu ekspertiem. Ekspertu grupa tikās piecas reizes - maijā, jūnijā un jūlijā. Un mums vēl būs divas citas sanāksmes - rīt un 30. jūlijā. Komisija ir likusi priekšā ekspertiem vairākus eh, doku, iespējamos dokumentus, simulācijas un arī uzmetumus, lai eh, pabeigtu darbu pie šiem likumdošanas aktiem līdz jūlija beigām, lai nodrošinātu iztulkošanu un pieņemšanu līdz septembra beigām. Komisija ir saņēmusi datus no dalību valstīm, uh, lai aprēķinātu šīs te iemaksas un sadalījumu abos fondos. Mēs līdz šim neesam apmierināti ar eh, datiem, ko esam saņēmuši, jo nevaram eh, pilnīgā izskatīt, aprēķināt visas iespējas. Un šajā ziņā sadarbojamies arī ar citiem komisijas dienestiem. Mēs esam nodibinājuši arī kontaktu ar Centrālo banku un citām iestādēm, lai saņemtu datus un risinātu dažādus jautājumus. Un nobeigumā eh, esam eh, uzsākuši arī eh, tiešsaistes konsultācijas, esam saņēmuši apmēram 3000 atbilžu un pašlaik pabeidzam šo atbilžu izskatīšanu. Mēs Eh, izplatīsim eh, rīt, izsniegsim ekspertiem šo te konsultāciju rezultātus. Un šīs te konsultācijas ir ļāvušas mums pieņemt eh, sākotnējos secinājumus par to, kā virzīties uz priekšu. Pirmkārt, proporcionalitātes princips, tātad atbilstoši attieksmi pret mazām bankām. Uh, pastāv vispārēja vienošanās par to, ka ir nepieciešama īpaša pieeja mazajām bankām, bet to nevajadzētu darīt būtiski ietekmējot eh, iemaksu sadalījumu. Tieši tāpēc mēs uzskatām par mazām bankām tādas bankas, kam BRD bāze ir mazāka par 200 miljoniem eiro, un kopējie pamatlīdzekļi nepārsniedz vienu miljardu. Un šie te abi um, nosacījumi ir kumulatīvi. Jūs zinat, ka BRD neietver depozītus, un bieži varbūt tā, ka banka ir diezgan liela, bet depozītu ziņā tā ir maza. Šeit mēs paredzam vienas iemaksas pie, e, sistēmu, Tātad mēs aprēķināsim tādu vienu iemaksu summu. Un vislabākais risinājums tas varētu būt, lai ņemtu vērā tātad mazo banku situāciju, kas varbūt ir pat ļoti mazas, kam ir mazāk ar 50 miljoniem šis, te, šī te summa, un varbūt arī nedaudz lielākas līdz 300 miljoniem eiro. Tātad šī sistēma ļauj izmantot tādu diferencētu pieeju un arī mazināt klife ietekmi uz eh, šīm te bankām, ja runājam par iemaksu sistēmu. Pašlaik mēs strādājam pie eh, sešu tādu logu sistēmas no 50 eh, līdz 150 miljoniem. Tad mēs no sākuma skatīsim pirmos 50 miljonus un pēc iespējas tuvāk mēģināsim eh, iekļaut bankas, kas varbūt ir 301 miljonu un tā tālāk. Nu, jānodrošina arī tas, ka uh, viena maksājuma sistēmas ietvaros bankai nevajadzētu mainā, maksāt vairāk nekā tā būtu maksājusi izmantojot otru pieeju. Ja mēs runājam par konkrētām mazām bankām, tad mums ir jāņem vērā arī, piemēram, trīs institūcijas, uz ko neatiecas BRRD, četras uh, Eiropas uh, filiālis un citas līdzīgas. Mēs pamatojamies uz pieņēmumu, kā SRM un BRRD neatceļ uh, pienākumu maksāt noregulējumu fondā, bet tomēr jāņem vērā arī mazo banku situācija. Otkārt, esošie darba dokumenti. Eh, iekļauj eh, noteikta līmeņa aprēķinu, uh, Um, mēs pašlaik runājam par dažādu iespēju ieguvumiem un vājajām pusēm, ņemot vērā, piemēram, dažādu bantu, banku lielo integrāciju vai banku grupu integrāciju. Un tāpēc mēs gribam īpašu uzmanību pievērst šāda vaida banku grupu uh, Eh, maksājuma lielumam. Pirmkārt, abā, visām institūcijām būtu jābūt nodibinātām Eiropas Savienībā, atvērtām Eiropas Savienībā, eh, jāvērā arī dažādi apstākļi riska aprēķinam. Un jāskatās arī uz to, vai nepastāv kādi juridiski vai citi šķērsli šai atbildības vai atbildības līmenim. Protams, noregulējuma iestādei vai centrālajai bankai, protams, ir arī tiesības attiecīgajās situācijās pārbaudīt, vai nosacījumi tiek pildīti. Ja runājam par šo te izlīmeņoto maksājumu, mēs e, strādājam pie uh, daudzu dažādu risku pielāgošanas BRRD pamatbāzei. Šeit mēs izskatām arī tādu pamatlikmes iemaksu, ko reizinās ar uh, riska pielāgošanas faktoru. Pamatlikme balstosies uz uh, kopējo uh, iestādes uh, parādu summu, iz, atņemot depozītus. Protams, šeit jāņem vērā izmērs. Un otrkārt jāņem vērā arī tas, ka bankām ir eh, noteikta depozītu bāze. Šo te riska faktoru reizinās balstoties uz risku iemaksu aprēķinu, un šī sistēma ir guvusi lielāko atbalstu darba grupā. Mēs izskatām risk, eh, sistēmu ar dažādiem riska faktoriem kur riska faktors var mainīties no 0,8% no pamatlikmes līdz 1,5%. Es atvainojos līdz 1,5 eh, reizēm, saka runātājs, kā griestu līmenis. Bet, protams, tas viss vēl ir jāatrunā. Riska faktori sastāvēs no četrām kategorijām. Pirmā kategorija Eh, pakļautība riskam. Šeit mēs dodam 50% šai kategorijai. Šī kategorija sastāvēt no četriem rādītājiem. Tātad eh, pret kopējiem līdzekļiem. Eh, tad fondi, kas pārsniedz 8% no pašu kapitāla, tad proporcija no paša kapitāla. Un arī ceturtais faktors. Tātad šie četri faktori, kas iekļausies pirmajā riska faktorā. Otrā kategorija attieksies uz riskiem, kas ir saistīti ar stabilitāti un fondu eh, finansējumu dzīvotspēju un eh, līdzekļu likviditāti. Tad esošajā priekšlikumā pirmajai kategorijai būs 50% proporcija, otrajai 20%, un tad būs divas komponentes, kas jāņem vērā. Trešais saistībā ar finanšu sistēmas stabilitāti un kopējo ekonomiku 10% proporcija. Un šeit ir runa par eh, kopējo eh, tā saukto ekspožu ar citām institūcijām, un šeit mēs runājam par to, vai ir tikai jāņem vērā Eiropas līmenis vai daudz plašāks līmenis. Un ceturtkārt, papildus riska faktori, kopējais svars 20%, ko noteiks noregulējuma autoritāte, jeb iestāde, balstoties uz individuāliem faktoriem. Uh, Mums šeit jāņem vērā vairāk elementi, piemēram, tirzniecības aktivitāte un citi faktori, piemēram, to, kā tiek eh, apstrādāti atvasināti instrumenti, iestādes sarežģītība un tā tālāk, eh, arī eh, valsts atbalsta vēsture un dalība IPS. Katra faktora svars tiks noteikts noregulējuma iestādē, un e, daži faktori pat varētu iegūt varbūt 10% svaru, bet e, pašlaik ir runa par 20%. Tieši tā, pašlaik mēs esam vienojušies par iemaksu jautājumu. Uh, darba grupā. Mēs strādājam pie uzlabotu datu ieguvis, lai labāk saprastu dažādu formulu rezultātu, arī to, ko, mēs, ko es tikko aprakstīju, Un šī te pielāgošanās eh, virzība būs atkarība, atkarīga no eh, kalibrēšanas un aprēķiniem eh, noteiktām bankām. Ja runājam par SRB, mēs mēģinam uz, strādāt pie tādas sākotnējas sistēmas, kas varētu sākt strādāt jau septembrī. Tā būs ļoti vienkārša sistēma, kur būs tāda pamatlikme, ko pielāgos bankas izmēram un šo sistēmu aizviedos 2015. E, gadā, tad, kad komisija vienosies par galējo sistēmas variantu, ņemot vērā arī administratīvas iemaksas, e, ko pielāgos arī ECB izstrādātajai e, sistēmai tā lai ECB sistēma varētu iekļaut arī administratīvās izmaksas. Ja runājam par SRB, tad šo fondu izveidos uh, tiklīdz sāsies spēlēkā regulējums par SRM, SRM, kas varētu ap 20. augustu. Un eh, attiecīga plāni tad varētu būt izstrādāti līdz 2015. gada sākumam un līdz 16. gadam pilnībā darboties. Komisija ir atbildīga par visu sākotnējo darbu, lai nodrošinātu sākotnēju SRB darbību. Mēs esam izveidojuši attiecīgi darba grupu, ko vada Celestkungs, kas sēž man pie labās rokas. Pašlaik darba grupa pievēršas vairākiem punktiem, priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju un pastāvīgo locekļu iecelšanai SRB. Pagājušajā nedēļā publicējām attiecīgi paziņojums oficiālajā žurnālā un līdz gada beigām šo procesu arī nobeigsim, tā lai iestāde varētu sākt darboties 2015. gada sākumā. mēģināsim arī uh, atrast 20 līdz 30 darbaniekus līdz 2015. gada janvārim, un šie cilvēki būs eksporta noregulējuma jautājumos, bet arī, protams, citos uh, jautājumos - IT, cilvēku resursu pārvaldības un tā tālāk. Uh, visas šīs funkcijas ir kritiskas jaunas iestādes atvēršanas posmā. Protams, jāņem vērā arī citas izmaksas, kas būs nepieciešams ēkas eh, atvēršanai, eh, iekārtošanai un tā tālāk. Šo finansējumu nodrošinās komisija avansā. Vēl uh, darba grupas no septembris sāks strādāt uh, lai nodrošinātu sadarbību ar nacionālām rezolūcijas iestādēm, lai SRM darbību jau no paša sākuma nodrošinātu. Paldies, priekšsēdētāj! Paldies par ļoti interesanto un svarīgo prezentāciju. Paldies par sadarbību ar mūsu komiteju. Un tagad došu vārdu vispirms referentiem. Hekmārka kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Paldies par prezentāciju, paldies komisijai. Ļoti detalizēts, saržģīts darbs, kas jāveic šajā sakarā, un manā naivā skatījumā es uzskatīju, ka, kad mēs panācām politisko vienošanos 2013. gada decembrī, mēs šo darbu bijām beiguši, bet tā tas nebija. Uh, jo palika vēl visas tehniskās diskusijas un pamanīja, ka daudzi vēlējās eh, no politiskās vienošanās tad atkāpties. Un tad, kad mēs beidzām tehniskās diskusijas, mēs gaidījām SRM lēmumu un beidzot, kas arī bija veids atšķaidīt iepriekš pieņemtos lēmumus. Un tad mēs parlamentā un padomē pieņemam lēmumu. Tagad mēs diskutējam par implementētiem un deleģētiem tiesību aktiem. Un zinām mērā es jūtu, ka joprojām mēs manām šīs tendences, ka ir vēlme dažiem atšķaidīt jau iepriekš pieņemtos lēmumus. Manuprāt, ir komitejas un parlamenta tāds fundamentāls svarīgs viedoklis, proti, ka attiecībā uz deleģētiem un implementētiem tiesību aktiem mums ir jāpieturas pie tā, ko nolimām likumdošanas pirmajā līmenī. Dažreiz mums varbūt patiktos kādas izmaiņas, un runāt par saturisko dažās jautājumos es arī būtu atbalstījis, bet kā referents Ehm, es jūtos, no, eh, ka mani saistīja priekšējā vienošanās, pretējā gadījumā mēs nevaram virzīties uz priekšu. Un es jūtu, ka plašākais, raugoties ar plašāk skatu attiecībā uz samērīgumu, komisija, manuprāt, pārsniedz savas pilnvaras. Un mums ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka ja mēs vēlamies panākt septembrī vai vienalga, kad e, šī dokumenta apstiprinājumu, tad mums ir jāredz rezultāti, kas e, ir saskan ar RRD e, un SRM lēmumiem, kas jau iepriekš pieņemti. Un tas ir likumīguma jautājums. runājot par vienu no galveniem jautājumiem, pa ko tiek diskutēts, un es zinu, ka situācija turpina mainīties, tas ir samērīguma jautājums. Šī, šis paušāls jautājums, kas eh, procesa sākumā tika pacelts, tagad eh, to aizstāja iekavas, un varbūt tas ir labāk, bet mm, visbeidzot mums ir tomēr jāpanāk samērīgums. Precējā gadījumā būs vērojumi kropļojumi. Mums bija arī R&D diskusijas, ka komisijai deleģētajos tiesību aktos vajadzētu e, riska pielāgošanas e, e, formulējumu precizēt. Un tagad man šķiet, ka komisija modeli kā tādu vēlas uh, precizēt, bet tas jau vairs uh, e, nesaskan ar pirmā līmenī pieņemtiem lēmumiem un tas pats attiecas uz dažiem citām pozīcijām. Pirmkārt, es vēlos tādēļ dzirdēt no komisijas šodien, vai esat pārliecināti, ka darbs, kas patreiz tiek veikts, saskan ar pirmajā līmeņa pieņemtiem lēmumiem par attiecībā uz samērīgumu un samērīgo risku pielāgojumu dalības maksām to saku tādēļ, ka nepietiek uh, sacīt, jā, jā, jā, jo beigās mēs to pārbaudīsim, un es kā referents nevilcināšos septembrī, kad uh, mēs par to runāsim, sacīt, ka tas nav pietiekoši labi, tādēļ es aicinātu komisiju labāk uh, pieturēties pie mandāta, ko tai ir piešķīris parlaments priekšsēd. Bija viens jautājums, viens. Uh, Tas bija un viena, viens komentārs no manas puses par jautājumiem, pie kuriem mēs atgriezīsimies septembrī. Paldies, Hekmārka kungs. Un tagad SRM referents un EBRD ēn referente Elīza Ferreira. Paldies, priekšsēd. Mans pirmais komentārs ir pateicības vārdi komisijai un arī ekon sekretariātam par paveikto darbu, un mūsu sadarbību, kas ir izveidojusies. Bet man ir arī tāds centrāls jautājums par metodoloģiju, laika grafiku, kalendāri. Es pareizi sapratu. Pastāv iespēja, ka komisija uzskata, ka līdz jūlija beigām šis darbs būtu uzskatīts par padarītu. Bet parlaments nu pat tikai izveidoja komiteju. Šī ir mūsu pirmā formālā sanāksme par šo jautājumu. Jautājums ir ļoti sensitīvs, un es domāju, ka mums ir jābūt drošiem, ka e, šādu delikātu procedūrā nesam, e, veicot šo procedūru, nesam pārāk pārsteidzīgi. Tātad pirmais jautājums ir par darba grafiku. Šī būs ekona pēdējā sanāksme pirms vasaras pārtraukuma, un tā, nu, es domāju, un mēs visi tikai sākam organizēt savu darbu, man vēl nebija iespēja e, veikt viedokļu apmaiņu ar kolēģiem, bet man ļoti negribētos šādu delikātu procedūru veikt pārsteidzīgi, tikai lai tas būtu ātrāk, ātrāk. Tas ir pirmais. Otrais, tas arī eh, ir domāts ekon komitejas vadītājiem. Šis ir otrā līmeņa elements. Ļoti interesantā, bet saržģītā sadarbībā, un es domāju, ka mums nevajadzētu bloķēt vai kaut kā uh, pretnostatīt sevi tam, tiem lēmiem, kurus esam pirmajā līmenī pieņēmuši. Tātad es jūtu tādu uh, man ir tāda nepārliecība par skaitļiem, ar kuriem skādrējam, piemēram, attiecībā uz risku pielāgošanu un paušāls komponentu. Es vēlētos uh, analīzi par to, Kā būs ar riska pielāgošanas, uh, reizinātāju pielāgošanu uh, no 0,8 uz 1,2 vai 1,5? Ko, kādas sekas radīs šī pielāgošana? un kāds modelis ir tās pamatā, vai mēs to varam, ar to varam iepazīties. Un riska vērtēšana un šīs vērtēšanas izmaiņas pa 60% procentiem, šeit eh, es runāju par 11. panta 1c punktu. Tur ir norādīts uz nepieciešamību novērtēt uh, institūta nozīmīga finanšu sistēma stabilitātē. Es nesaku, ka 20% ir pārāk augsts vai pārāk zems slieksnis, taču man rodas jautājums, kāda veida aprēķina ir tam pamatā. Vai mēs varētu ar to iepazīties? Un kādas būs konkrētās sekas konkrēt, attiecībos konkrētiem finanšu institūcijām? Jo mūsu vēstījums, mūsu mērķis bija eh, cīnīties pret pārlieku risku uzņemšanos, vērtējot risku ar, ar necaurskatāmību, eh, institūcijas lielumu un eh, tās darba efektivitāti, mums ir vajadzīgi aprēķini vai aplēses par to, um, kādas sekas būs šādam indikātoru pielāgojumam, lai mēs to varētu novērtēt. Un es neapšaubu jūsu piedāvājuma kvalitāti, bet mums ir jāsaprot, kādēļ šī, šie riska rādītāji no 60 uz 50 procentiem samazināt, kāds tam bija pamatā un kādas no tā radīsies seks. Un tad mazās bankas. Ja es pareizi saprotu, ar šiem sešiem. Ar šiem sešiem groziem man nav iebildumu pret to, bet um, vai nav pareizi, vai nav nepareizi risku pēc eh, lieluma aplēst, varbūt arī mazas bankas var radīt sistēmiskus riskus. Tās var izrādīties ļoti nozīmīgas, sistēmiskas eh, kādai tautsēmniecībai vai pat Eiropas Savienībai kopumā, Eirozonai kopumā. Visas mazās bankas kopumā ir 50% no visām Eiropas Savienībā darbojošamies bankām. Tātad mēs nerunājam īstenībā par uh, tādu nelielu uh, finanšu apjomu. Un es saprotu, ka e, arī notiek situācijas attiecība attiecībā uz intergrupu uh, atbildību, tās izslēgšana tagad netiek eh, apsvērta, bet šis lēmums ir pārāk nopietns. Es biju informēta, ka it kā tas tiktu atbalstīts, bet tagad komisija nevērs, nevēlas intergrupu atbildību izslēgt, bet šim jautājumam būs ļoti liela nozīme attiecībā uz daudzām institūcijām. Un tad, ko darīt ar IPS, kā mēs pret tiem attieksimies. Un visbeidzot, man ir citi jautājumi, kas varbūt ir pārāk detalizēti, lai tos atbildētu šādā vispārējā sanāksmē, bet, piemēram, es nesaprotu īsti 7. pantu otro punktu un 8. pantā, manuprāt, jūs uh, Runājot par dalību valstīm, to arī vajadzētu formulēt savādāk, ja mēs to piemērojam banku savienībā e, īsumā. Es domāju, ka mēs nevaram vēl šodien noraidīt vai piekrist un uzskatīt, ka problēma ir atrisināta. Man personīgi ir nepieciešams vairāk laika un detalizētāka diskusija un šodien noteikti mums š... tik daudz laika nav. Tā mēs nevaram būt pārliecināti, ka neiznīcināsim to, par ko, tos pam, vispārējos principus, par kuriem esam vienoju, vienojušies pirmajā līmenī. Paldies, Elīza. Protams, ir skaidrs, ka šī komiteja Mums ir šodien šī sanāksme, pēc tam būs tehniska sanāksme, bet nevaram garantēt. ka sniegsim gala atbildi dot par šiem daudziem sarežģītiem elementiem. Tādēļ mums arī septembras sākums, sākuma vēl nāksies tam izmantot, lai veikt viedokļu apmaiņu par šo jautājumu to mēs apspriedīsim pēc tehniskās sanāksmes, kā savu darbu grafiku pielāgot, lai efektīvi šo uzdevumu veiktu, bet lai arī šai komitejai būtu laiks e, šos svarīgos jautājumus izvērtēt, kas saistīti ar šiem tiesību aktiem. Un tagad vārds Kejai Svinbornai, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēd. Sākšu piekrītot Elīzes e, teiktiem Šī komiteja nu pat tika izveidot, un šī uh, likumdošanas akti ir tikai pagājušā pirmdienās pabeigti, tas ir sasteigti manā skatījumā, bet termiņi bija ņemot vērā vēlēšanas. Tātad viss ir ļoti sasteigts. Tagad esmu nobežījušies par to, ka mums ir ļoti maz laika kā jaunai, jaunajā komitejas sastāvā, lai gādātu par to, ka to par ko vienojamies pirmajā līmenī, mums ir tagad jaunas atbildības jums, esmu tagad koordinatori, neesmu jaunā referente ECR vārdā šim zīmēm, tātad eh, es domāju līdz mirklim, kad mūsu deputāti būs pilnīgi darba spējīgi un arī varēs sakontaktēties ar iepriekšējiem sarunvedējiem, eh, lai gādātu par to, ka pirmajā līmeņa eh, lēmumu tiktu implementēti atbilstoši, nu, tagad ir, mēs redzam lielu elastību, es esmu par elastību it kā, bet tomēr mums jāievēro pirmā lēmumā, pirmajā līmenī pieņemtie lēmumi. Mums ir jāno, jāvienojas par procedūru, un es priecājos, ka komisijas pārstāvs ir klāt šodien, lai runātu ar komitīteju par nākamo darbu posmu, kāds tas varētu būt. Ir daudz citu ziņojumu, kur būs situācija līdzīga, un es gribētu mudināt uh, jūs nākt un runāt ar mums arī par visiem šiem deleģētiem tiesību aktiem. Šeit ir viceprezidenti ar MIFID un MIFIR, un mums ir citi ar tirgus saistīti, tirgus jautājumiem saistīti dzīvumi. Tas viss darbs tiek turpināts no pagājušā sasaukuma, tādēļ priecājos par šo diskusiju, bet uh, ja ir jāapspriežam ļoti tehniski jautājumi, mums ir jauni deputāti, tad mēs vēlētos rakstīt ziņojumu saņemt, lai cilvēki varētu iepazīties ar to rakstveidā detalizēti. Jauniem deputātiem tiešām ir vajadzīga palīdzība, lai šos svarīgos dokumentus izprastu, lai gādātu, ka EP komitejai e, šeit e, varētu šos jautājumus rūpīgi pārbaudīt. Es dzirdēju no komisijas, ka ir 3000 atbildes, eh, ko, ko tā iegūs publiskajās konsultācijās. Eh, tās tikšot mums komunicētas, eh, lai gādātu par to, ka tas viss tikstu ņemts vērā līdz šī mēneša beigām. Tas man šķiet mm, nedaudz ekstremāls laika grafiks, tādēļ es domāju, ka mums ir jārod veids, kā gādāt. Um, <clears throat> padrusku vairāk laika, lai komiteja varētu ņemt vērā gan publisko konsultāciju rezultāts, gan arī komisijas ierosinājums. Vairāk nekā pārējie, ņemot vairāk, esmu no apvienotās karalists, apvienotā karalistē savas grūtības banku kreditēšana pat laban īsti vēl nav iekustējusies, lai atbalstītu tautsaimniecības atsevišķas nozars, bet par to ir jāgādā. Es saprotu, ka varētu būt mazāk kapitāls pieejams dažās no nelielajām bankām Eh, lai dot ieguldījumu fondam, bet mums jāgādā, lai pirmie līmeņi pieņemtie lēmumi tiktu izpildīti. Tātad mums ir jāvar iepazīties ar to rūpīgāk. Intergrupa ir daudzās likumdošanas eh, pasākumos problēmas radījusi, bet eh, ja sarunu vedējiem nav pietiekoši laika iepazīties ar dokumentiem, tad var rasties problēmas. Uh, jo pēc tam sekos daudz likumdošanas aktu, kas uz šo atsauksies. Tādēļ priekšēji es gribu galvenokārt sacīt, ka mums ir vajadzīgs laiks. E, izanalizēt šo un ECR ir jā, var nozīmēt jauns R referents un tādēļ es ļoti priecātos, ja mēs dažus šos laika grafikus varētu pagarināt, lai nebūtu tā, ka um, līdz jūlija beigām viss būtu jāizlem, tas ir jāpagarina šis termiņš. Paldies! Paldies! Kā teikts, eh, tas ir paredzēts ar koordinatoriem, par to runāsim arī šodien. Un runāsim konkrēti par laika grafiku. Silvija Gulāra. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies komisijai par šo darbu, par šiem pirmiem elementiem. Man rodas iespējas, eh, ka tik tiešām mums nepieciešams līdzsvars, lai palīdzētu jauniem kolēģiem, bet lai arī, lai neiekavētu jau uzsāktos darbus. Eh, darba lauciņš ir milzīgs tas jāatzīst, un mums ir vajadzīgs lēmums jau septembra sākumā. Es ceru, ka referentam un palīgiem tas būs iespējams. Divas piezīmes. Vispirms vienotā tirgus integritāte. Intra grupas jautājums jāskata attiecīgi, lai neizraisītu fragmentarizāciju un uh, Uh, lai nebūtu tātad starpības uh, uh, pamatvienībām un filiālēm šajā modelī. Tātad jāsaglabā vienotā tirgus integritāte, jo mērķis ir pārvietot brīvi kapitālu un palīdzēt bankām funkcionēt vienotajā tirgu. Nākamais jautājums ir risks. Risks ir jāvērtē, tas ir jāņem vērā, un eh, izmērs eh, nav vienīgais eh, faktors šeit. Drīzāk runa ir par attiecīgo bankas aktivitāti, par valsti un citiem faktoriem. Es gribētu par to runāt tehniskā līmenī, un pagaidām mums noteikti jāprecizē laika grafiks turpmākiem darbiem šajā jomā. Paldies! Marīza Matiesu, Goe. Paldies priekšsēdētājiem un paldies komisijai uh, par prezentāciju. Tēma ir ļoti nopietna. Sākumā uh, teikšu, ka starp uh, šo kulmināciju pirms vēlēšanām un šodienu ir eh, liela starpība. Eh, pirms vēlēšanām mēs eh, runājām par nolīguma pabeigšanu, svinīgi, svinīgu parakstīšanu, mehānismu izveidošanu, un tagad pēkšņi mēs atliekam visu līdz nākamā gada jūlijam, kad tiks kad varēs pamanīt pirmos rezultātus pirms vēlēšanām, nodokļu maksātājiem teicām, ka viņam vairs nebūs jāmaksā par šo krīzi bet šķiet, ka process eh, ir diezgan garš un eh, rada papildu problēmas, jāplūkosiet risku, riska kritērijus. Nelielām bankām komisijas priekšlikums ir satraucošs. Banku dimensijas eh, nav atkarīgas no kapitāla kā tāda, runa ir arī par attiecīgās valsts ekonomiku. Uh, un par to, kāda ietekme te var būt uz visu Eiropas ekonomiku. Paskatieties, kas notiek Portugālē. Mums ir banka Spiritu Santu, kurai ir milzīgi zaudējumi, 5% no IKP liela zaudējumi. Šie banka ir svarīga mūsu sistēmai, sociāla nodrošinājuma sistēmai, bankas uzraudzība nav darbojusies labi. Es esmu pārliecināta, ka komisija rūpīgi uh, seko līdzi notikumiem um, saskaņā ar kritērijiem, kas te tiek ierosināti. Tā nav liela banka, bet tā ir augsts sistēmisks risks, kas, uh, kas ir arī ļoti svarīga Portugāles ekonomikai. Un es teiktu, uh, ka rezultātā uh, tā ir augsts sistēmisks risks arī visai Eiropas ekonomikai. Tātad runājot par pirmo līmeni, Tur bija jāparedz kredītlīnija, kas būtu pieejama līdz uh, noregulējuma uh, fonda mm, sākšanai darboties. Uh, bija nepieciešama papildu finanšu resursi krīzes gadējumam. Un es interesējos par to, vai šī kredītlīnija izveidota, vai tā darbojas, un ja tas tā ir, vai tas dod pietiekams garantijas pilsoņiem, lai pilsoņi varētu uh, uzticēties eh, banku uh, eh, sanācijas noregulējuma mehānismam. Eh, vai tas notiks nenoslogojot papildus nodokļu maksātājus? Mēs redzējām vienu miljārdu lielus zaudējumus šīs banku krīzes ietvaros, par ko samaksājuši uh, nodokļu maksātāji. Tātad man interesē, kas jau ir izveidots un kas jau darbojas. Tas ir, to ir svarīgi zināt mūsu pilsoņiem. Paldies, Svens Gigolds. Vispirms paldies komisijai par uh, ierašanos. Paldies, ka pastāstījāt, kas notiek. Šie mandāti ietvaros mums ļoti bieži jāizskata būs delģētie akti un otrā līmeņa pasākumi. Ir ļoti labi, ka parlaments to uztver nopietni, jo šis delģētais akts uh, lems par to, kā tiks uh, iztērēti 70 miljārdi eiro vismaz uh, nākamo uh, gadu laikā uh, 28 valstu Eiropas Savienībā. Uh, un, protams, Eirozonas valstīs. Tā kā parlamentam ļoti svarīgs lēmums jāpieņem, sakot jā vai nē, un mums ir nepieciešami visi fakti. Un tā, mēs to darām vidē, ko, par ko SVF teica, kur kā lielām bankām eh, ir eh, priekšrocības 200 miljārdu eiro Uh, apmērā ikgadēji. Tātad lielas bankas Eirozonā joprojām tiek uh, subsidētas, acīm redzot, mm, iestādes netic šim glābšanas mehānismam. Jāplaukosim, kādi finanšu līdzekļi mums ir uzkrāti, uh, tie nav tik uh, lieli. Šķiet, ka tirgus nav vēl ierēķinājies, ierēķinājies uh, šo glābšanas mehānismu. Un uh, aplūkojot tirgu situāciju, mums ir nepieciešamas iemaksas, uh, kas būtu proporcionālas riska faktoriem, uh, un nevajag subsidēt pārāk smagi bankas. Uh, uh, Un tagad, skatoties komisijas priekšlikumā, esmu pārsteigts redzot, ka mēs te runājam par riska maržu starp 0,8 un 1,5. Tas ir faktors, kas ir mazāk par divi. Un eh, starp augstākas kategorijas, riska kategorijas banku un eh, zemas kategorijas eh, banku tas ir tāds ļoti mm, ļoti vidējs eh, rādītājs. Bieži bankām ir īstermiņa finansējums augsta riska aktivitātēm vai arī ilgtermiņa finansējums ļoti uh, um, garlaicīgām aktivitātēm. Ja aplūkosim attiecīgo modeli ASV, tad tur šī marža ir no vienam līdz uh, 18 mm, gradācija ir daudz smalkāka, un kāpēc tad komisijai šie maržas sniedzas no 0,8 līdz 1,5 vērtējot risku? Šķiet, ka referents eh, jau teica, ka šis riska modelis neatspoguļo visus riska faktorus. Viņš to tā ļoti pieklājīgi izteicis ziņojumā. Uh, Tad ir vēl papildu faktori. Es eh, neesmu pārliecināts, ka eh, atvasinātajām pozīcijām nepieciešami drošības tīkli. Eh, es um, uzskatu, ka tas palīdzētu lielām bankām vairāk nekā mazām. Mēs uh, daudz esam runājuši par MRL uh, pasākumiem, jo tie uh, ļaus tiešām ieslēgt uh, un izmantot uh, uh, šo noregulējuma mehānismu tā, kā um, tie ir vajadzīgi. Bet uh, risku saistītiem aktīviem nevajadzētu te pārāk centrāli figurēt, jo tiem ir atšķirīga loma šī mehānisma ietvaros. Un Pēters Simons daudz ir runājis par institucionālām aizsardzības schēmām. Tas ir jāatspoguļo BRRD um, direktīvā. Mm, bet šķiet, ka daudzietā aktā priekšlikumā tas uh, tikpat labi kā neatspoguļojas. Nu, praktiski jūs lūdzat banku divas reizes samaksāt uh, apdrošināšanu, un tas nav loģiski un nav samērīgi riska faktoram. Tātad es lūgtu komisiju uh, Uh, uzlabot loģiku šeit un uh, sameklēt uh, minimālo kopsaucēju starp dažādām dalību valstīm un um, jāatspoguļot to visu attiecīgi BRRD. Riskam Eh, riska pasākumiem jābūt samērīgiem, eh, riska faktoram un jāņem vērā, ka mēs esam ekonomika, kur pārāk lielas bankas jau tāpat saņem pārāk lielas subsīdijas. Eh, paldies, EFD, Volfa kungs. Paldies, priekšsādātā kungs, paldies arī komisijai. Jā, ka tika pieminēt jaunie kolēģi, un es piedaru pie šiem jauniem kolēģiem, un es tik ļoti. Uh, Uh, ilgojos pēc dokumentiem, ko izlasīt, lai mm, saprastu vairāk um, par šo situāciju. Tā kā atvainojiet, pirmais jautājums būs nedaudz naīvs. Es vēlos uh, saprast, vai mehānisms domāts tikai Eirozonai vai arī pārējām valstīm. Par to es esmu neliela neizpratnē. Tad uh, uh, man interesē komisijas ekspertu uh, ceturtais punkts e, viņu slēdzienā, kur runa ir par e, riska faktoru e, vērtēšanu. Es tā esmu lasījis par modeļiem un apsvērumiem. Daudz Gigolda kungs jau pieminēja. Un es domāju par ekonomiju par priekšrocībām ekonomikai. Es uzskatu, ka labumu gūs lielas bankas un maksās par to nelielas. Uh, Līdz ar to es vēlos no komisijas pierādījumus par šeit minētajām riska faktoru proporcijām, vai tas tiešām ir taisnīgi visām bankām, vai jūs varētu to ekonomiski pamatot. Es vēlos saprast, kādi eksperti to ir iesnieguši, kādu analīzi veicot un kā viņi nonākuši pie šiem secinājumiem. Un pēdējais jautājums Pagaidām es vēl neesmu sapratis, vai man patīk šī direktīva, vai īsti nepatīk. Es noteikti pieņemšu lēmumu septembrī, aplūkojot papildu riska faktorus kopumā vai šis ir izsmeļošs riska faktoru mm, sāraksts, kas skar Eirozonas bankas un ne Eirozonas bankas, vai tas nāk no Bāzeles vai no starptautiskajām organizācijām. Ja šķiet, ka mēs šeit runājam par jebkura veida riska faktoru Eirozonā, deflācija, bezdarbs, nabadzība, um, iespējams uh, Eh, eiro valūta eh, arī noslogo bankas, bet eh, tas, šis faktors te neparādās, kaut arī tas ir prognozējams riska faktors. Mēs varējām pirms dažiem gadiem saprast, ka eirozonai draud kolaps, bet toreiz šis riska faktors netika ietverts nevienā dokumentā, un tagad tas arī nenotiek. Paldies! EPPN referents pie SRM uh, Markus Vēbers. Uh, paldies. Um, daudz, kas jau izskanēja, bet šķiet, ka pamat jautājums e, šeit, ko finansē bankas no pamatkapitāla, ko finansē bankas no riska svērta kapitāla un uh, kā to kombinēt. Un šodien mēs noteikti nesameklēsim atbildi. Pagaidām runa ir par kritērijiem, kādi te tiek ierosināti. Pagaidām laba loģika šeit nav tikusi konstatēta, diemžēl. Runājot par drošības tīkliem pie atvasinātiem produktiem, jūs automātiski samazināt risku pie mm, atsevišķām bankām, kaus, kaut arī šī tīklošana mm, automātiski risku nesamazina. Kāda tad šeit ir loģika? Jūs runājāt par obligāto pasākumu raksturu atsevišķām bankām, bet ne visam, ka tātad intergrupām jābūt obligātām atsevišķām bankām. E, IMI savukārt tur intergrupu obligātais raksturs eh, tika definēts eh, atšķirīgi, un kāpēc mēs nevarējām pārņemt šo definīciju, un mums nevajadzētu jaunajā dokumentā atkal no jauna definēt šo intergrupu eh, rakstura. Kāpēc veicināšanas kredīti MVU netiek svērti atšķirīgā veidā? Īpaši, ja aiz šiem kredītiem ir garantija bankas, kas mazina riska faktoru. Uh, vai tur nav jāizmanto cita kritērija. Mēs jau runājam ar Itālijas prezidentūru par to, kā MVU nodrošināt piekļuvi kapitāla tirgumu. Un pēkšņi šeit eh, situācija tiek atkal sāsināta. Un citādi var norādīt uz kolēģi teikto vēlreiz. Tā kā tas izskatās šobrīd, eh, tā kā jūs to prezentējāt šodien, ne uzlabo motivāciju, ne. Uh, um, neraisa vēlmes uh, tam piekrist un uh, iet uz priekšu ar šo modeli. Paldies, Markus, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Mums uh, maksimāli uh, ir iespēja izteikties divu minūšu laikā runāt gribētājiem, jo komisijai beigās ir nepieciešams piecas minūtes atbildē, līdz ar to izteiksimies līdz uh, 15 pāri 12. Kolēģis Balts. Paldies! Es varu pievienoties referentiem un N referentiem. Esmu sarūktināts par prezentēto modeli un uzskatu, ka tas nav labs uh, pamats lēmuma pieņemšanai. Te daudz kas ir jāuzlabo ļoti pamatīgi. Divas lietas man konkrēti jāpiemina, man ir divas minūtes, minēšu divas lietas līdz ar to. Ļoti konkrēti par risku, risku pielāgošanu. Uzskatu, ka riska fakt, riska palielināšana sistemiskiem uh, draudiem uh, ir jābūt obligātai. Tātad lielām bankām ir. Mm, Tad riska rezerves uh, lielām bankām noteikti eh, ir jāpalielina tādām sistēmiskām bankām. Nevar eh, pieļaut, ka eh, par to maksātu mm, mazākas bankas. Un lielas tā varētu šis rezerves samazināt. Un tad jūsu pieminētās totālas rezerves, risku svērtas rezerves, uh, nav uh, piemērotas, jo tas raksturo tikai lielas, uh, vislielākās bankas. Uh, te jāizvēlas cits modelis citiem kritērijiem. Mm, pie tā arī palikšu pagadām, jo, kā izskanēja, divas minūtes man tikai ir. Lieliski jūs iekļāvāties divās minūtēs. Mm, Pēters Simons tagad. Jā, es Uh, pat divas minūtes neizmantošu. Divas lietas uh, piekritīšu Burkhartam Balcam - 10% sistēmiski relevanci. Uh, tas ir absurds, kāpēc šis teātris mums ir vajadzīgs. Mēs to, mums ir vajadzīgs, jo atsevišķo banku uh, bankrots ir apdraudējis visu mūsu sistēmu, un tagad eh, jūs nākat klājā ar 10% sistēmiskai relevanci. Eh, par to vispār nav vairs diskutēt. Eh, lūdzu, sniedziet motivāciju šajā gadījumā, jo tas tiešām nav ticami. Un tad riska faktoru vērā ņemšana kompleks komplekso lietu izskatīšana, sarežģītības pakāpes ņemšana vērā. Mm. Austrijā, Vācijā tas vienkārši netiek ņemts vērā. 20%, kas te tiek ierosināti, arī ir absurdi. Paskatieties, kādas problēmas agrāk ir bijušas eh, šīm iestādēm. Uh, nulles problēmas, nekādu problēmu. Tātad te būtu nepieciešama lielāka svēršana. Un mm, veicinoši kredīti. Kāpēc, ja šiem kredītiem ir garantijas, ir garantija bankas, kāpēc jūs tos uzskatāt par risku? Tas apdraud MVU un tas ir, tas kaitē MVU. Paldies. Dimasī kungam vārds. Paldies. Diskusijas, kas mūs te nodarbina, norāda uz kādu citu neatrisinātu problēmu. Pie katra komentāra mums jāatgriežas sistēmiskas relevances, un mums jāizskaidro, uh, kāpēc eh, mēs banku sektorā tik eh, netālu esam pavirzējušies uz priekšu. Ja mums būtu kārtīgi sakārtota banku sistēma, tad tik liels diskusijas nebūtu vajadzīgas katru reizi. Un tagad par banku iekšējo risku. Uh, šie modeļi neņem vērā sistēmiskus riskus. Finanšu krīzes apstākļos mums ir daudz iestāžu, kas bija maksāt spējīgas, bet kurām bija likviditātes problēmas, un tas netiek atspoguļots eh, banku iekšējos riska svēršanas modeļos, un es to īsti nevaru saprast, kāpēc nopietnas bankas, eh, piemēram, kraikašu sektors eh, Vācijā, eh, kāpēc eh, šim sektoram tiek uzspiesta mm, šī paušāla un citām bankām nav jāmaksā nekas. Kāds, kāda šeit komisija ir motivācija? Sert. Paldies, Tērkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, paturpināšu kolēģi teikto. Nu, šķiet, samērīgumam ir liela nozīme un tad arī konkurētspēja. Atsevišķi priekšlikumi ir um, tādi uh, patvaļīgi, kāpēc mēs runājam par 300 miljārdiem eiro, nevis par 400 vai 500. Kāda konkurētspējas analīze tika veikta vai te pastāv ietekmes novērtējums? Uh, kā mēs neļausim pārslogot eh, mazas bankas ar eh, nesamērīgām iemaksām glābšanas fondā. Protams, riska adekvātuma jautājums nav piesaistīts banku lielumam. Drīzāk eh, iemaksas jākategorizē balstoties uz indikatoriem, par kuriem vēl jāvienojas. Tātad uh, kolēģi Vēbers, Simons un Balts jau pieminēja ietekmes novērtējumu par konkurētspēju, lai mēs varētu pieņemt lēmumu balstoties uz faktiem. Paldies! Thank you. Don Paldies! Hubneris kundze. Man ir divi jautājumi par šo riska pielāgošanas mehānismu. Viens no tiem ir saistīts ar mazajām bankām, jo kolēģi noteikti piekrīt, ka mazās bankas maksās par lielo kļūdām. Bet, ja mēs runājam par mazajām bankām un īpašu attieksmi pret šīm bankām, tad šī situācija varētu arī radīt riskus. Mans jautājums tā tad ir par šo īpašo attieksmi, vai tajā gadījumā šī attieksme būs eh, savādāka, kā sistēma reaģēs uz šādām situācijām. Un otrs jautājums ir par biznesa modeli, kas nav noteikts kā svarīgs riska faktors. Jūs noteikti saprotat, ka dažādiem biznesa modeļiem ir dažādi riski. Bet, ja mēs runājam par visu šo sistēmu, tad varētu rasties daudzas e, situācijas, kad notiks pāreja no viena biznesa modeļa uz otru, no mazāk riskanta uz vairāk riskanta vai otrādi. Tāpēc gribēju jautāt, vai sistēma būs pietiekoši elastīga, lai ņemtu vērā šīs te pārējas no viena biznesa modeļa uz otru. Un trešā lieta, vai, vai tur kaut kas ir iekļauts par valstīm, kas nav Eirozonā, izņemot VRRD modeli, e, vai e, kā tiek skatīts jautājums par e, nākošajām Eirozonas valstīm. Paldies, Danucaka priekšsēdētājs. Hakmakungs. Pavisam īsi, jā. Mēs runājam par mazajām bankām, lielajām bankām. Svarīgi ir tas, ka arī lielās bankas, kas uzņemās mazus riskus, nemaksātu par mazām bankām, kas uzņemas lielus riskus. Arī tā mēdz notikt. Bet arī tādas bankas, eh, mazās bankas, kas nekādus riskus neuzņemas, eh, un tām nevajadzētu maksāt par lielo banku nodarījumiem. Un tas ir tas proporcionalitātes princips mēs šeit nerunājam par to, vai likumdošana bija laba vai nē. Nu, tāda vienkārši jau ir pieņemta, mēs te vairs neko nevaram darīt. Mums ir jārunā par kompromisiem, un šie kompromisi eh, sasniedz noteiktus mērķus. Bet mēs šeit tagad runājam par to, vai komisija dara to, ko mēs pilnvarojām komisiju darīt, vai dara vairāk. Un man liekas, ka komisija tieši to arī dara. Uh, jo daudzas eh, no lietām, par ko runājam, tieši ar to ir saistītas. Ja mums notiek šāda veida sanāksmes, tad būtu labi, ka mēs kaut ko līdzīgu organizētu arī septembra sākumā, pirms komisija nāk klajā ar pēdējo versiju, tā lai mēs varētu varbūt vēl vairāk runāt par detaļām. Uh, Es gan neieteiktu visiem par detaļām interesēties, jo materiāls ir ļoti garlaicīgs, bet dažiem tas tomēr būs jādara. Sven, pavisam īsi. Man tikai 30 sekundes vajag. Es gribēju informēt kolēģus, ka līdzīgas debatas notiek arī par, par proporcionalitātes um, principiem DGS vadlīnijās. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama eksporta sanāksme attiecībā arī uz šo likumdošanu, jo mums ir līdzīga cīņa tikai citā ietvarā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Manuprāt, ja būtu iespēja turpināt šīs diskusijas septembrī, uh, Eh, par to mēs varētu runāt koordinātoru sanāksmē. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Un mēs noteikti ļoti eh, gaidam jūsu atbildes uz dažādajiem jautājumiem. Liels paldies! Manuprāt, mēs dzirdējām daudzus un dažādus viedokļus, un tas rāda, ka nav vienas vienīgas taisnības. Komisija mēģina darīt to, kas tai uzticēts, pēc iespējas uh, ciešāk pieturoties uh, pie uzticētā pilnvarojuma, atklātā, skaidrā veidā. Ir vairāki veidi, kā šo pilnvarojumu izpildīt. Uh, jo, protams, ka pilnvarojums nav akmenī cirsts, jo tad mums vispār nebūtu iespējas neko darīt īsti. Jā, ir vairāki kompromisi, par ko ir jālemj, bet mēs uzskatām, ka priekšlikums, ko jums piedāvāju, joprojām nav pabeigts, pie tā ir jāsprā, jāstrādā. Un uh, tas uh, cieši pieturas pie pirmā līmeņa akta ieteikumiem. Uh, un arī ir eh, ļoti saistīts ar šī te jautājuma būtību. Ja mēs runājam par proporcionalitāti, es piekrītu pēdējam apgalvojumam, un tas ir tieši tas, ko mēs arī mēģinam izdarīt. Nav bankām jāmaksā par citu banku uzņemto risku. Un kāpēc mazām bankām, ja tās uzņemas riskus, nebūtu jāmaksā par to? Tas ir tieši tas, ko mēs mēģinam darīt. Mēs gribam ieviest šo te vienu, eh, viena maksājuma sistēmu mazajām bankām. Mazās bankas ir tās, kam ir zem 300 miljoniem eiro Un ja runājam par jūsu pieminēto banku, Portugāļu banku, tad tur ir eh, runa par vairāk 80 miljardiem un tā noteikti pilnīgi citā kategorijā. Nu, jāsaka, ka mazās bankas principā rada mazākus draudus sistēmai. Ne tikai individuāli, bet arī kopā. Tāpēc, ka šīs bankas ir mazas, un tām nav visi šie te komplicētie mehānismi un tā tālāk, iespējas. Tāpēc mēs vienojamies par šo viena maksājuma sistēmu. Un atbilstoši BRRD šī viena maksājuma sistēma ir proporcionāla. Ja runājam par uh, Vulfa kunga teikto par eirozonu, ne eirozonu, tad mēs izlēmām, vienojoties ar parlamentu, sasaistīt uh, tādu sistēmu, režīmu visai Eiropas Savienībai BRD e deleģēta akta ietvaros, tā, lai tas būtu saistīts ar SRM un Banku Savienību, lai gan parlamentam, nu tā, uh, konkrēti runājot, nav īpašas teikšanas SRM jautājumā, Tomēr jāatceras, e, ka mums ir nepieciešama sistēma, kas strādās kopā ar e, iekšējo tirgu un kas apvienos deleģēto aktu un lielākoties visus elementus, tā lai liela daļa vienotā tirgus un banku savienība nevarētu būtiski atkāpties vai novirzīties no tā, kas tiek darīts citur. Tā, lai mums būtu tāda konsekventa un vienota ieviešana visā vienotajā tirgū. Atgriežoties pie viena maksājuma sistēmas, nu, jā, tas ir tāds pamat piemēr, pieņēmums. Jā, Hubneris kundze, jā, ir noteiktas prasības dokumentā, ko izplatījām, un tur ir teikts, ja SRB uzskata vai nacionālā iestāde uzskata, ka konkrētā banka kas strādā ar šo te vienotā, viena maksājuma sistēmu, uzrāda tādu riska profilu, kas atšķirās no dotās kategorijas, tad šai iestādei ir eh, tiesības piemērot pilnu formulu. Tātad šis status nav mūžīgs. Ja, piemēram, mazai bankai ir liels riska rādītājs, tad, protams, tur ir pilnīgi citi aprēķini. Savukārt runājot par lielajām bankām ar proporcionalitāti, mēs varam domāt, ko mēs gribam par dažādu faktoru, dažādu faktoru svaru aprēķinos, bet nu ir skaidrs, jo lielāka ir summa, jo vienā pusē, jo mazāk otrā, jo kopā var būt tikai 100% un savādāk nevar būt. Tātad tas galvenais svarīgais jautājums ir kāds, tad būs katra bloka, katras kategorijas svars kopējā summā. Kā es to skaidroju, tā tad tas ir viss tāds sākotnējs pieņēmums, sistēma. Šeit runājām arī par Ferēras kundzes jautājumu. Es negribēju teikt, ka jūlija beigās viss tiks izlemts. Vienkārši jūlija beigās darba grupa pārtrauks savu darbu, uh, Manuprāt, tad mums būs bijušas astoņas sanāksmes, kur piedalījās arī sekretariāta pārstāvji. Un es nedomāju, ka 9. vai 10. mums kaut ko būtiski jaunu izdosies panākt. Nu, manuprāt, tehniski jau tas būs atrisināts, cik tas ir iespējams. Kā jau iepriekš teicu, mums nav tikai viens veids, kā izpildīt šīs prasības attiecībā uz eh, BRD Un tad mums būs tikai jāizvēlas, ko mēs uh, gribam. Ja mēs runājam par uh, lielo banku ietekmi, daži teica, ka 10% tas ir vienkārši smieklīgi. Mēs šeit nerunājam par to, kuras bankas pakļaut šīm prasībām, kuras nē, bet mēs runājam par to, kas maksās kādu daļu no mērķa summas vai no mērķa līmeņa. Jā, Gīgaut kungs, jūs runājat par griestiem. Uh, Jā, ir limits, griesti esošajā sistēmā. Mums, protams, nav bezlimita vai bezrobežu sistēma, kas man patiktu. Mēs, piemēram, piemērotu 1,5 e, reizinātāju tādām bankām kā Deutsche Bank. Vai tad mums ir proporcionāli visiem jāsamazina? Mēs nevaram vienkārši piemērot kaut kādu neierobežotu riska faktoru. Uh, jo mēs strādājam ar mērķa līmeni katru gadu, un kad mērķa līmenis ir izpildīts, tas ir izpildīts vai sasniegts. Tas arī parāda, ka šis reizinātājs 1,5, piemēram, attiecībā uz BNP eh, vai Deutsche Bank, nav nekādā saistībā ar tādu pašu eh, reizinātāju mazo vai relatīvi mazo banku gadījumā. Tātad šī pirmā komponente attiecas uz bankas izmēru. Jūs, protams, gribētu trīsreiz šo te komponenti palielināt, bet es to nesaukt vairs par proporcionalitāti BRRD ietvaros. Beidzot atbildēt uz Hokmarka kunga. Uh, Eh, komentāriem mēs, protams, mēģinam pieturēties pie mums sniegtā pilnvarojuma. Protams, ka ir iespējas arī diskusē, diskutēt par šo jautājumu septembrī. Mēs te nemēģinam visus durvis 1. augustā vienkārši aizcirst, bet kaut kādā brīdī sistēmai tomēr būs jāsāk darboties. Mums ir ārkārtīgi īsi termiņi, ko mums eh, uzlika pirmā līmeņa akts Un es nezinu, kā mēs kaut kā varētu pagarināt šīs te lietas. Situācija ir tāda, kāda tā ir. Un tāpēc es nezinu, kāpēc mēs nevarētu vienoties par kaut kādu saprātīgu risinājumu. Dažiem tas varētu patikt labāk vai, ma, vai, vai, vai nē. Perfektas sistēmas vienkārši nav, bet mums ir jāizveido kaut kas tāds, kas ievēro BRD principus, komisijā vismaz mēs tā uzskatām, es domāju, ka arī parlamentā varētu tā būt, ka mums nevajadzētu pārāk domāt par to, kas notiks vienā vai otrā dalību valstī. Šeit ir runa par Eiropas likumdošanu. Mums ir jā, jādomā par to tādā līmenī, vismaz tā mēs to uzskatām. Runājot par Ferēras kundzes citiem komentāriem. Tātad es jau runāju par jūliju beigām, tātad mums nav šī konkrētā termiņa. Septembrī esam gatavi par to vēl runāt, bet līdz septembra beigām tomēr kaut kam jābūt gatavam. Gribēju uzsvērt, ka komisija ir pielikusi lielas papildus pūles, lai kopā ar parlamentu un padomi sagatavotu šo te uh, dokumenta pirmo versiju. Parasti ir tā, ka mēs to sagatavojam, jūs sakat jā vai nē un tā tālāk, bet šis ir īpašs gadījums, kur mēs esam īpaši cieši sadarbojušies, iesaistījuši visus spēlētājus un, protams, ar prieku tad to arī tā izdarījām. Manuprāt, jau runāju par 10%. Savstarpēji saistītajām bankām arī paskaidroju to, kāpēc sistēmas pamatā ir lielums, riska komponentes pamatā, un šī te pieeja ar reizinājumu, tad jāsaka, ka lielām bankām šī te summa palielinās daudz vairāk. Vēl bija cita iespēja, tā sauktais uh, pieskaitīšanas faktors. Mums tas īsti nepatika, jo tas neatainoja riska faktoru pareizi. Jo ir skaidrs, ka tiem, kas uzņemas risku, ir jāmaksā, un reizinātājs tad ir tā labākā izvēle, jo šo te reizinātāju var piemērot daudz plašākai bāzei. Kāpēc mēs samazinājām no 60 līdz 50? Mēs uzskatījām, ka iepriekšējā priekšlikumā finansējums svars, manuprāt, jūs jau pieminējāt, tātad eh, šis svars bija pārāk zems. Banka var beigt darboties eh, divu iemeslu dēļ, vai nu risku, uzņemto risku dēļ, vai arī finansējumu dēļ. Uh, Nu, ir skaidrs, ja mēs kaut ko palielinam vienā pusē, tad mums ir otrā pusē kaut kas jāsamazina, un līdz ar to pašu līdzekļu pusē mēs izvēlējamies darīt tā, kā mēs izdev, izvēlējamies. Un... Tā tad jāsaka, ka mums ir noteikti kaut kas jāizvēlās vienā vai otrā pusē, lai pēc iespējas labāk atainotu riska ietekmi Mazas bankas arī var būt sistēmiski svarīgas, jā. Nu, protams, ka tās darbojas tādā pašā sistēmā kā citas. Ja tās ir mazas, ja tās uzņemas uh, lielu risku, tad tās izņem no šīs te viena maksājuma sistēmas, un tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, uzraugošā noregulējuma iestāde redz, ka, jā, piemēram, banka, kam ir vidēja riska, uh, klasifikācija pēkšņi sāk uzņemties lielus riskus, tā tiek izņemta no šīs te viena maksājuma sistēmas, un tai tiek piemērota aprēķina formula. Runājot par starpgrupu saistībām, manuprāt, Gigolda kungs jau runāja par derivatīviem, jau atvasinātajiem instrumentiem, par to es nevāda neminēju, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Manuprāt, Bansa kungs arī teica, ka mums eh, vienkārši jāpieturas eh, pie tām vienošanās, kas jau bijušas panāktas iepriekš attiecībās citām lietām, bet ja mēs to uh, darītu, tad mēs neiekļautu visu, kas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par atvasinātiem instrumentiem, tur ir eh, problēmas, tā ir riskanta darbība Tur ir jautājumi, piemēram, par grāmatavības uzskaiti eh, un tā tālāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis jautājums vēl nav pilnībā nobriedis, lai par to panāktu kaut kādu vienošanos, un tāpēc mēs to neiekļāvām šajā dokumentā. Jūs zinat, ka dalība valstīs par šo jautājumu ir ļoti atšķirīgi viedokļi, un, un mūsuprāt to nevar tā viegli atrisināt. Runājot par starpgrupu saistībām un atbildību. Uh, Mums ir jāņem vērā tas, ka ja šīs te saistības netiek atņemtas no formulas, tad bankas divreiz maksā par vienu un to pašu. Tieši tāpēc tas būtu jāņem vērā, jāatrod veids, kā to ņemt vērā kontekstā, ko padara vēl sarežģītāku fakts, ka ir eirozonas e, valstīs e, saistītie uzņēmumi un ārpus tās. Nu, protams, tas neatvieglo šos te risinājumus, nu, bet ar to ir kaut kā jātiek galā. Bet šī lieta ir kaut kas, kas ir noteikti jādara runājot par rakstisku ziņojumu, jūsu sekretariāts piedalījās visos, visās sanāksmēs un ar prieku noteikti varam šādus ziņojumus visiem eh, deputātiem sniegt, bet tas nu nav manā kompetencē. Gulāras kundze, es pilnīgi jums piekrītu. Atbildot uz jūsu jautājumu, iekšē tirgus integritāte ir eh, pamata, tiešām sirds eh, elements mūsu priekšlikumā un eh, kāpēc eh, lielākoties definīcijas noteikumi ir BRD daudzietie aktā. Mm, tas ir tās tā ir tāda demokrātiskā priekšrocība, kas noteikti pateikt parlamentam, bet tā ir priekšrocība arī tirgumu un bankam. Banku savienībai arī jāpiemēro šie noteikumi, kas skar visus. Par riska faktoru arī šeit varam piekrist. Izmērs nav primārais riska faktors, bet tas ir jāņem vērā. Citādi sistēma kļūst neproporcionāla vai arī sistēma, kur finansējums ir vienā aploksnē un um, uh, no tā nevar gūt labumu visi, kam palīdzība ir vajadzīga. Matijas kungs uh, par uh, kredītlīnijām, manuprāt, tas nav parlamenta vairs rokās, ja tā varētu teikt. Tāpēc es nevaru uz šo jautājumu atbildēt. Es saprotu, ka arī valstis ir panākušas uh, lielu progresu Eirogrupā. Bet nevajadzētu šeit kļūdīties. Mums ir sistēma, kas līdz nākošā gada jūlijam sāks darboties. Jā, tas ir tas, ko šis parlaments pieņēma. SRM, BRRD nav tāda sistēma, kas varētu labot to, kas noticis pagātnē. Tā ir vienkārši sistēma, kas ļaus labāk darboties nākotnē. Un, un tas, par ko mēs šodien runājam, arī to skaidri parāda. Uh, runājot par pagātni, mums ir EQR, mums ir stresa testi. Ar pagātni mēs strādāsim ar pagātnes instrumentiem, ja to es tā saprotu, bet tas nu nav manā kompetencē vairs. Gigoldkungs. Manuprāt, atbildēju jau uz uh, vairumu jūsu jautājumiem. Uh, Runājot par subsīdijām lielajām bankām, tieši tāpēc mēs šo regulējumu esam pieņēmuši un tieši tāpēc komisārs Barņē piedāvāja struktūrālas reformas, par kurām šajā parlamentā būs jādiskutē. Mēs, protams, ar prieku gaidām to. Es paskaidroju arī par griesta līmeņiem un pamatlīmeņiem riska likmēm. Priekšsēdētājs saka, manuprāt, tulki drīz e, beig strādāt, tāpēc jums vajadzētu beigt e, runāt diezgan ātri. Nu, atvainojos tiem, kam es nevarēšu atbildēt, jo laika nav. Tātad pastāv pierādījuma noteikti kolēģi varēs to apstiprināt. Ja mēs runājam par valsts atbalstu, ka RAA uh, bija augsts šajā līmenī, šajā gadījumā. Mēs šeit otrkārt runājam par sistēmu nākotnē, kur RVA būs šajās bankās, neatkarīgi no tā, vai ECB tieši uzraudzīs, vai būs šāda netieša uzraudzība. Jā, ir iemesls ticēt, ka ja šie instrumenti nebija pārāk uh, uzticami pagātnē, tie varētu būt uzticamākie nākotnē. Tā tad var izmērīt riska uzņemšanos pašu līdzekļu pusē, lai savā ziņā izmērītu pacienta temperatūru. Atvainojos tiem, kas nav saņēmuši atbildes, bet, manuprāt, atbildējis uz Ferdera kungu, uz Belts kungu jautājumiem, uz Zimans kungu jautājumu par 10%. Vēl nedaudz par RPS, par IPS, IPS. Parasti šeit ir runa par mazām bankām. Vismaz uh, daudzi dalībnieki ir mazās bankas un jau izmanto šo te mazo banku sistēmu, bet šiem mums būtu jārunā par to, kā mēs varētu ņemt vērā IPS attiecībā uz lielajām bankām, kas ir daļa no mazo banku IPS ja mēs runājam par IPS priekšrocībām, tad tiek pieņemts, ka mazām bankām ir iespēja glābt lielās, bet ja runājam par pirmo līmeni, tad IPS eh, saņem līdz 20% no kopējā riska faktora, kas ir diezgan liels riska svars. Tie nav nekādi daži skaitļi vai daži procentu punkti. Uh, Un, manuprāt, tas ir atbilstoši, lai atainotu to papildus drošību, ko rada IPS sistēma. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sakrunātājs. Paldies, Garsan kungs. <clears throat> Diskusija bija ļoti interesanta, bet tā ir jāturpinās. Un tagad būs sēdz pārtraukums 5 minūtes, tad būs tehniska diskusija par šo jautājumu. Un komitejas eh, sanāksme atsāksies pulksten trijos. Paldies!